Bien. Euh, <coughs> oh, Ça sonne un peu creux, mais bon. Paldies, labdien, kolēģi! Priekšsēdētāja vēl nav ieradusies. Piecas minūtes mums varbūt nevajadzētu pārāk ilgi gaidīt. Mums ir jāspēlē tādi priekšzīmīgi skolnieki, tādēļ es piedāvātu jau ķerties tagad pie darba. Ja nav nekādu īpašu iebildumu, mēs varam pieņemt darba kārtību. Priekšstādētājai arī nebija nekādu īpašu paziņojumu. Viņa atvainojas par savu klāt nesamību. Tagad varam uzreiz ķerties pie pirmā darba kārtības punkta ceļu infrastruktūras drošības pārvalde direktīvas priekšlikums. Pirmā uzstāsies Ajūto kundze, kas ir referente. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties tiem kolēģiem, kas ir klāt Jā, diemžēl parasti pirmdienu pēcpusdienās eh, apmeklētība nemaz nav tik laba. Es gribētu pateikt, eh, ka mēs esam patiešām izvirzījuši augstas ambīcijas, sagatavojot eh, šo tekstu. Mums ambīcija latiņa ir jāpatur augsta. Sasaukuma laiks tuvojas beigām, tādēļ noteikti mūsu visu interesēs ir garantēt, lai jaunās drošības uh, normas stātos spēkā saulaicīgi. Protams, jārūpējas par infrastruktūras uzlabošanu, tas ir ļoti svarīgi pilsoņiem. To mēs eh, arī esam redzējuši Eurostat statistikās. Ja mēs runājam par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, pēdējo gadu laikā progress tiek panākts tā visai gausi. Mums, protams, jārūpējas par labāku infrastruktūru, lai varētu uzlabot drošību uz mūsu ceļiem. Sākotnējais komisijas priekšlikums Manās acīs ir tāds labs atspērienu punkts, it sevišķi runājot arī par piemērošanas jomu. Tagad aptvērumā tiek iekļauts arī automaģistrāles un tādi ceļi, ko, fin, kuru izbūve finansē ar Eiropas līdzekļiem. Ja runājam par risku izvērtējumu, mums ir jābūt proaktīvākiem. Bet ir iespējams, protams, arī ar atpakaļējošu datumu veikt izvērtējumu. Runājot par infrastruktūru, pirmām kārtām jādomā par tādiem eh, mazāk aizsargātiem eh, statiksmes dalībniekiem. Tas eh, viņu intereses ir vairāk jāakcentē šajā priekšlikumā, ir jābūt labāk redzamiem skaidrākiem eh, satiksmes norādījumiem, satiksmes eh, ceļazīmēm ir arī jādomā par tehnoloģiju, labāku tehnoloģiju izmantošanu, ir eh, jāpaplašina nedaudz šī pielietojuma joma, un es pati nākamā nedēļa laikā sagatavošu vairākus grozījumus šajā kontekstā. Es gribētu pieminēt arī dažas tādus aspektus, kas varētu radīt pārpratumus. šīs direktīvas uh, priekšlikuma nosaukums varbūt tik ļoti labi nesaskan ar um, nospraustajiem mērķiem. Tiek domāts arī par kontrolas pasākumiem. Bet jādomā arī par tādiem aspektiem kā stabilitāte, kā infrastruktūras stabilitāte, kas šeit netiek pieminēta, lai gan tas ļoti lielā mērā var ietekmēt drošību uz ceļiem. Atcerēsimies, kas notika arī nesen Itālijā. Tieši infrastruktūras trūkuma dēļ radās uh, vairāki ļoti nopietni negadījumi. Vēlējos tāpat arī priekšlikumā pieminēt infrastruktūras stabilitāti, tuneļus uh, un tiltus. Protams, ir jāizmanto innovatīvas tehnoloģijas un metodas. Vēl kāda prioritāra joma ir vājāku satiksmes dalībnieku aizsardzība. Vajadzētu vairāk uzmanības pievērst uh, kājām gājējiem un arī uh, velosipēdistiem. Un ir jādomā, kā ir plānoti ceļi un ielas, vai visi satiksmes dalībnieki ir eh, tādās pietiekami līdzvērtīgās pozīcijās. Ir jābūt tādai harmonizētai sistēmai, lai uh, varētu pēc iespējas vairāk novērst iespējamos riskus. Ir jādomā arī par negadījumu prevenciju, un šie faktori ir uh, Uh, jāņem vērā tad, kad tiek izvērtēta likumdošana. Jābūt arī augstākam caurskatāmības līmenim, un es gribētu uh, runāt uh, gan par informāciju tiešaistē, gan arī par tīru ceļu zīmēm praktiskā izpratnē. Pagaidām tas viss no mans puses, un tagad ar prieku uzklausīšu to, kas sakāms kolēģiem. Paldies, Ajuto kundze! Šmitas kundzes nav klāt. Delīkungs. Jūs vēlties izteikties? Jūs esat vienīgais no ETP grupas tagad zālē. Nē, tomēr nesat vienīgais. Paldies! Priekšsēdētāji! Patiesībā Šmitas kundzes asistents man tagad palūdza uzstāties kolēģis vietā, jo viņi nevar ierasties saulaicīgi. Nolasīšu tātad to, kas te ir teikts, dokumentu man iedeva nu pat. Ja mēs runājam par šī priekšlikuma mērķi, protams, visi esam vienas prātis, ka ir jāsamazina uz uh, mūsu ceļiem bojā gājušo skaits. Satiksmes drošība ir uzlabojusies pēdējo gadu laikā. No 2001. līdz 2010. Eh, gadam eh, satiksmes gadījumos dzīvību zaudējušo skaits eh, samazinājās par 43%. 2016. gadā 20, vairāk par 25 tūkstošiem cilvēku zaudēja dzīvību uz ES ceļiem. Ja runājam par subsidiaritāti un atbildību, tas noteikti ir jāpiemina. Ja mums ir kopīgi mērķi, tas au, automāti nenozīmē to, ka mums es ir jācenšas regulēt pilnīgi viss. Cilvēki ir cilvēki, kļūdīties ir humāni, tādēļ vienkārši ir jādara viss tas, kas ir iespējams likumdevēju iespēju robežās. Uh, lai varētu samazināt nāvējošu un smagu negadījumu skaitu. Un pat ja daži birokrāti Briselē noteiks kopīgos eh, mērķus un eh, to, ka ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, tik un tā joprojām būs daudz cilvēku, kas eh, sēdīsies pie stūres vai nu reibumā, vai runās braucot pa mobilo telefonu un tā tālāk. Mēs kā ETP grupa uzskatām, ka nevajag paplašināt aptvērumu eh, direktīvai, un tikai 8% no ceļu satiksmes negadījumiem ir notikuši uz TNT tīkliem. Eh, tādēļ, eh, ka, piemēram, uz automaģistrālēm nu, gandrīz nekad nav ne velobraucēju, ne kājām gājēju, un nav arī, piemēram, luksuforu, kad ir iespējams pabraukt garām sarkanai gaismai. Mums vajadzētu cilvēkus uh, iedrošināt, izmantot uh, ilgspējīgu infrastruktūru un parūpēties par to, lai viņi neizvēlētos braukt pa tādiem ceļiem, kur ir ļoti augsts nodevas. Ja runājam par jaunajām tehnoloģijām, mēs esam pret aptvērumu paplašināšanu, bet uh, ETP atbalsta uh, ceļa zīmju harmonizēšanu, lai varētu arī labāk ieviest um, šīs autonomās mašīnas jo ātrāk būs 3 eh, plus eh, norādes uz ceļiem, mēs varēsim, jo vairāk dzīvību mēs varēsim izglābt. Pašbraucošās mašīnas var braukt droši tikai tad, ja ceļu zīmēm norādēm ir vienoti standarti. Ir vairāk aspekti, kas var ietekmēt šīs norādes, un mums ir jāsaprot, ka pašnovietošanās funkcijas, kas attiec uz šīm autonomiem mašīnām, aptvērumā nevajag iekļaut. Paldies! Paldies! Kurš no sociāldemokrātiem uzstāsies? Demies Mākerkungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Sirsnīgs paldies Ajuto kundzei par šo ziņojumu uzmetumu. Es uh, izteikšos tā diezgan vispār, vispārīgi, jo Ajuto kundze savā priekšlikumā jau ir uh, prioritātes ļoti labi izvirzījusi. Protams, ka ceļu satiksmes drošība mums visiem ir viena no prioritātēm. Mm Un mums ir jābūt eh, patiešām priecīgiem, ka uz Eiropas ceļiem pēdējā desmitgadē eh, visu laiku krītas eh, negadījumos bojā gājušo skaits. Bet pēdējo gadu laikā tomēr ir vērojama zināma stagnācija. Šie skaitļi ir, varētu teikt, sastinguši. Tādēļ ir jādomā par uzlabojumiem. Piekritīšu referentē, infrastruktūra ir jāpalāgo arī jaunām prasībām, jauniem apstākļiem, kaut vai jaunas tehnoloģijas, jaunu transporta veidu izmantošana. Un uh, arī, protams, mainās uh, automašīnu īpašnieku vajadzības. Tādēļ ir jābūt nepārtrauktam monitoringam, eh, ir arī jābūt labākai ceļu infrastruktūrai. Es domāju, ka vājākie satiksmes dalībnieki, viņiem mēs nekad nevaram veltīt pārāk daudz uzmanības. Un nevajadzētu gan tomēr arī krist otrā grāvī un mēģināt visu regulēt pārliecīgi. Klimatiskās atšķirības, geogrāfiskās atšķirības, protams, tas visās dalību valstīs nozīmē arī atšķirīgas vajadzības satiksmes jomā. Ir jāņem vērā tāda īpaša Uh, individualizēta pieeja dalību valstīm šajā jomā. Visu beidzot, uh, darba laikā ir jāpievēršas arī TNT tīkliem, uh, svarīgākajām satiksmes um, āderēm, un, protams, ka jāgarantē šo ceļu satiksmes drošību, lai varētu spērt turpmākus soļus. Es gribētu arī iesniegt vairākus grozījumus. Protams, ka katrs uh, satiksmes uh, negadījumā bojā gājušais ir milzīga cilvēciska traģēdija. Mums vajadzētu vispār parūpēties, lai uh, viņu skaits līdzinātos nulēji. Paldies, Demesmākera kungs! Nākamā runātāja lūdzu Alde grupas vārdā - Gezīne Maisnere. Paldies, es eh, runāšu kolēģa vārdā, kas man lūdza nolasīt sekojušo tekstu. Es eh, augstu vērtēju šo komisijas priekšlikumu un atbalstu arī tos mērķus, kas ir minēti tajā, lai samazinātu smagi ievainoto un bojā gājušo skaitu uz ceļiem. Uh, īpaši paturot prātā vājāko eh, satiksmes dalībnieku intereses. Ir jāuzlabo ceļu satiksmes drošība un jādomā par labākām mobilitātes sistēmām. Atbalstu priekšlikumu paplašināt eh, šo aptvērumu, lai direktīva neatiektos tikai uz TNT tīkliem. Tas noteikti uzlabot situāciju kopumā, bet Pārliecīga patvēruma paplašināšana varētu negatīvi ietekmēt direktīvas proporcionalitāti. Mums vajadzētu atturēties no šāda kārdinājuma un tā vietā veikt pamatīgu ietekmes izvērtējumu, ņemot vērā referents priekšlikumu. Visu beidzot nevajadzētu dalību valstīm uzkraut vēl papildus birokrātisko nastu. Ir jādomā par labāku izvērtējumu, drošības procedūrām un veiktspējas prasībām. Bet katrā ziņā atbalstu jaunu tehnoloģiju izmantošanu šajā jomā. Ar nepacietību gaidu turpmāk sadarbību. Paldies! Paldies, Gezīna Maisnere! Šķiet, ka neviens cits no grupām vairs nevēlas runāt. Nē. Ne. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Dominīka, saka Vandekāmpa kungs, drīkst vēl vienu jautājumu uzdot. Man nebija laika pietiekami e, labi iepazīties ar šo priekšlikumu, bet kāda ir šī sasaiste starp e, satiksmes infrastruktūru un šoferu izglītošanu? jo ņemot vērā dažādu pētījumu uh, atziņas, arī šī cilvēciskā kļūda bieži vien uh, vairāk ietekmē ceļu satiksmes drošību nekā infrastruktūra. Es gribēju pajautāt cienītajai referentei, vai tas tiek ņemts vērā, vai es galīgi te kaut ko aplam runāju. Paldies! Es domāju, ka, protams, tam ir jāatvēl uh, zināma, zināms laiks šajās diskusijās. Un, ja mēs runājam par infrastruktūru un arī eh, par iespējamām kļūdām, nenoliedzam šeit sāda sasaiste pastāv. Ja mēs runājam par šoferu uzvedību, arī tā nenoliedzami ietekmē ceļu satiksmes drošību un došu vārdu tagad referentai. Neapšaubām viņi varēs mūs vairāk par to informēt, bet eh, mums ir arī vēl komisija pirms tam jāuzklaus lūdzu, Aido kundze. Paldies, priekšsādētāji! referentes kundze, godātie deputāti, sākumā liels paldies par jūsu neatslāpstošo atbalstu mūsu galvenajiem mērķim, proti eh, tālajoši samazināt eh, smagi ievainoto un bojā gājošo skaitu uz Eiropas ceļiem. Uh, jāapzinās, ka joprojām vairāk par 25 tūkstošiem cilvēku katru gadu zaudē dzīvību uz Eiropas ceļiem. Tie ir 17 katru dienu, un tā tad mēs varam runāt par tādu autobusu. Jāsaka, tie ir cilvēki, kas um, atstāja pēc tam dzīves bērns savu tuvo un mīļoto dzīvē. Uh, Mums ir jāmēģina izvairīties no šādām traģēdijām nākotnē. Mēs vēlamies panākt to, lai līdz 2050. gadam šī statistika būtu līdzvērtīga nulē, lai netiktu neviens nesmagi ievainots, ne, ne, lai neviens neietu bojā. Jādomā gan par um, to, kāda transporta līdzekļi tiek izmantoti, um, kā izturas šoferi un, protams, arī infrastruktūra ir ļoti svarīgs faktors. 2018. gada mājā mēs uh, piedāvājām šo priekšlikumu, domājot par tādu holistisku pieju, um, paturot prātā nulles līmeni. Infrastruktūra. Uh, tiek apspriesta saskaņā ar šo priekšlikumu, jo vienā trešdaļā no nāvējušiem negadījumiem pie vainas ir bijusi arī infrastruktūra. Mēs vēlamies uh, grozīt šo direktīvu, pirmām kārtām parūpējoties par uh, caurskatāmības uh, uzlabošanu un dažādu pārvaldības procedūru pēctecīgumu. Mēs esam ļoti slikti informēti par to, ko dalību valstis dara, ieviešot vairākas spēkā esošās procedūras. Mēs vēlamies šo ieražu mainīt. Tāpat gribam ieviest jaunas proaktīvas procedūras, lai izvērtētu visa e, tīkla kvalitāti. Mēs vēlamies, lai izvērtējums notiek jau pirms ir noticis kāds negadījums, nevis pēc tam. Uh, Trešais mērķis ir attiecināt uh, aptvērumu uz visiem uh, galvenās nozīmes ceļiem un ceturtām kārtām uh, ceļu norāžu un ceļa zīmju harmonizācija. Es gribētu detalizētāk pievērsties dažiem faktoriem ko nu pat izklāstīju. Ar uh, gandarījumu secinām, ka jūs mūs atbalstāt runājot par ceļu satiksmes norādēm un ceļa zīmēm. Ja mēs runājam par automatizētu un autonomu mobilitāti, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jau, protams, daudz un dažādu modernu satiksmes līdzekļu un tehnoloģiju, eh, kas, piemēram, palīdz uh, saglabāt vietu attiecīgajā joslā uz automaģistrāles. Un, ja, protams, autonoms transporta līdzeklis var nolasīt ceļa zīmes, ir svarīgi, lai tās būtu harmonizētas tas būs viens no svarīgākajiem uzdevumiem, un tā mēs varēsim arī uh, būt ieguvēji pateicoties šīm jaunajām tehnoloģijām. Tāpat tika pieminēts uh, paplašināt aptvērumu, lai tas neatiektos tikai uz TNT tīkliem. Es piedāvātu šeit iekļūt ar, iekļaut galvenās satiksmes āderes, bet, nu, tādas mazas celiņus nevajadzētu iekļaut. Mēs vēlētos tātad papildus TNT tīkla ceļiem šeit iekļaut arī automaģistrāles, un TNT um, ceļi patiesībā tagad jau ir uh, visdrošākie Eiropā. Uh, tie ir 4%, tie sasniedz 4%. 4% no visa ceļu tīkla Eiropā, bet uh, satiksmes negatīvs mm, skaits uz tiem ir mērojams tikai 8% apmērā. Ja mēs kaut nedaudz paplašinātu šo aptvērumu, tas ļautu mums ievērojami uzlabot ceļu satiksmes drošību. Liels paldies referentei! Man jūsu ziņojuma uzmetums ļoti patīk. Jūs mēģināt arī komisijas piedāvājumu padarīt vēl tādu striktāku, ieviešot ES rīcību attiecībā uz uh, norādēm un ceļa zīmēm, un vai to vajadzētu turpmāk harmonizēt. Jūs pieminējāt arī caurskatāmību un um, patērētāju informēšanu, ņemot vērā iespēju uh, autobraucējiem ziņot par uh, nepilnībām, ja viņi tās pamana, izmantojot ES satiksmes tīklus. Vēl kāds jautājums, kam gribēju pievērst eh, jūsu cienījumās komitejas uzmanību, to pieminēja arī Ajuto kundze, proti dalību valstu saistības, ņemot vērā eh, tiltu un tuneļu uzturēšanu. Protams, mēs piekrītam jūsu priekšlikumam, tas ir ļoti svarīgi infrastruktūras drošībai, bet es gribētu teikt, ka tas ir dalībvalstu kompetencē, un mēs patiešām būtu ļoti piesardzīgi to um, iekļaut šajā aptvērumā. Un visu beidzot, liels paldies par izcilo sadarbību. Merci, euh, Madame Vanidu. Donc... Euh, paldies, Vanidu kundze. Un tagad vārds mūsu referentējā Jūto kundze noslēguma vārdiem lūdzu. Liels paldies, kolēģi! Paldies arī Eiropas komisijas pārstāvēji. Eh, Vandēna Kapaku un Kampakungs, diemžēl, gada devies prom. Nu, es viņam kaut ko teikšu par eh, viņu novērējumu par eh, cilvēku mm, faktoru. Jā, tas, protams, ir pamatfaktors, kas novada pie ceļu satiksmes negadījumiem. Tas nav direktīvas aptvērumā un tomēr uh, paplašinājums attiecībā uz visām infrastruktūrām uh, nodrošina drošību. Tātad uh, visa atbildība paliek vairs tikai vadītāja ziņā un līdz ar to samazinās arī humanā faktora um, problēma. Runājot par aptvērumu. Es uh, ar lielāko prieku um, izskatīšu infrastruktūru stabilitāti un kvalitāti. Tas gan nav tik acīm redzama komisijas sākotnējā priekšlikumā, taču tā ir laba iespēja mums iekļauj dažus elementus, kas būs vērtīgi mums. Protams, nevēlamies uzlikt nevajadzīgo slogu dalību valstīm, taču arī tām ir sava loma spēlējuma, lai izvairītos no negadījumiem un katastrofām. Liels paldies priekšstādātāji! 24. oktobrī ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, uh, un es ceru, ka tie ienāks salēcī. Tātad 25. oktobris 2012 ir grozījuma iesniegšanas termiņš, saka priekšstādātājs. Nu, jau esam <clears throat> apsteiguši savu darba kārtību. Es domāju, ka mēs beigsim pat ātrāk, jo tālāk mēs virzāmies, jo mazāk cilvēki ir klāt. Šķiet, ka beigās būs par vēlu. Es redzu, ka Kristīne ir uz start līnijas. Nu, tad mēs negaidīsim. Tātad tagad ir uh, priekšlikums regulēja par uh, kohēzijas fondu un vārds uh, Revolta Dlāns Bonfuā kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Par ziņojumu ir iesniegti mm, vairāk grozījumi, kāds simts grozījumi tad, kas attiec uz uh, kohēzijas fondu un reģionāls, uh, Eiropas reģionāls attīstības fondu. Te ir doma stiprināt uh, transporta nozari, ņemot vērā tās prioritātes, kas ir izvirzītas šajos fondos. Mm. Pagājušajā nedēļā notika ļoti veiksmīgi pirmā ēna referentu sanāksmi un esmu pārliecināta par to, ka mēs panāksim labus kom kompromisus tajā ierobežētā laikā, kas mums atvēlēts. Runājot par tematisko sadalījumu, es augstu novērtēju deputātu iesniegtos ierosinājumus. Eh, daži deputāti <clears throat> ierosināja citas <clears throat> eh, tādas kā fokusē tēmātus, citā kā uzskatīja, ka tāds sadalījums nav vajadzīgs. Uh, Izskatījām dažādas uh, pieejas un dažādus komentārus, kas izskat, izskanēja par manu ziņojumu. Domāju, ka varam atrast labu kompromisu, samazinot resursu koncentrēšanos uz pirmo politikas uh, mērķi numur viens. Tātad tas ir uh, viedāka Eiropa, kas piešķir vairāk manevru telpas pašvaldībām lai finansētu citus mērķus, eh, numur 3, eh, savienotāk eh, Eiropa vai arī numur 4, sociālāk Eiropa. Pirmā viedokļa apmaiņa bija ļoti konstruktīva. Mēs turpinām strādāt. Nākošais nedēļa Strasbūrā būs otrā ēnu referents sanāksme, un es domāju, tad panāksim labu uzlabojumu mūsu priekšlikumā. Paldies! Ļoti optimistisks, saka priekšstādātais, paldies. Es nezinu, vai uh, Baha kungs vēlas izteikties, vai Delī kundze Eiropas tautas partijas vadā. Nu, labi. Ah. Papīra gabaliņš, jā, un tad būs. <laughs> Delīkungs, vārds jums. Priekšstādātāji kungs, jā, esmu pagodināts atkal kādu aizstāt. Šoreiz mūsu kolēģi Klaudija Montēro tātad nolasīšu viņas vēstījumu. Nu, šodien es tad nodarbojos ar daļlasīšanu. Pāris punkti. Kohēzijas politika Eiropas Savienībā ir svarīgākais investīciju instruments, taču Eiropas komisija ir ierosinājusi samazinājumu laikam no 21. līdz 26. gadam, līdz ar to pastāv risks, ka padziļināšies sadrumstalotība Eiropā. Otrakārt, pā, pagā, pastāv mm, pakāpeniska mazāk attīstīto reģionu uh, iesaistīšana ir paredzēta, lai samazinātu atšķirības Eiropas Sanībā. Treškārt, referenti, ēnu referenti iestājas par uh, to, ka tiek paredzēts investīcijas lidostās īpaši autonomajiem reģioniem. Tas ir paredzēts Eh, līguma 349. pantā, kur ir paredzēts, ka tā tad ir deviņi reģioni, eh, kuras veido autonomija reģioni, un tur ir paredzēta īpaši pasākumi saistībā arī ar struktūra fondu izmantojumu. Turklāt šie reģioni, kā ir paredzēts pašreizējos tiesību aktos, ir jāturpina atbalstīt sniedzot atbalstu uzņēmumu neatkarīgi no tā lieluma. Nedrīkst arī aizmirst to, ka astoņi no deviņiem reģioniem ir salu reģioni, un šāda veida pasākumi kompensēs papildu izmaksas, ar kurām saskars šie reģioni. Runājot par tematisko fokusēšanos autonomiem reģioniem mm, saistībā ar trešo pāntu nav jāizteno kohēzijas eh, fonda un reģionālās attīstības fonda pareizs izmantojums var būt saistīts tikai ar vismazāk attīstīto reģionu attīstību. <clears throat> Tematiskās koncentrēšanās eh, prasībām ir jābūt elastīgākām, un politikas eh, mērķim numur viens un numur eh, divi ir jābūt mazāk izteiktiem. Uh, ir jāparāds, ka finansējumu var piešķirt tajos politikas, tiem politikas mērķiem, kur tas ir eh, visaktuālāk. Var paredzēt tematisko koncentrēšanos visiem politikas mērķiem un līdztekš tam, tam tas nozīmē mazāku administratīvā slogu un uh, daudz līmeņu pārvaldības īstenošanu piekārt uh, attiecībā uz uh, reģionālas attīstības fondu 4. pantā Um, augstu vērtēju to, ka var uh, atbalstīt lidostas. Mums jau reģionāls lidostas, mums jau bija vispārēja saturā Andreferents um, sanāksme un uh, nākošais nedēļa Strasbūrā būs nākošā Andreferentu sanāksme. Paldies! Paldies, Delīkums! Es domāju, ka Tagad ir laiks jādod Alde grupai, vārds Alde grupai. Paldies, priekšstādātāji. Šoreiz es runāju Pavēlu Telička vārdā, un tāpat kā mans kolēģis no, de, no Tautas partija Dēlekungs, arī es te esmu daļasītāji. <clears throat> Tāda kolēģis vēlas pateikties par, uh, atvainojas par to, ka viņš nav klāt un eh, augstu vērtē šo ziņojumu. Viņa komentāri ir īsi, jo viņš atbalsta uh, referents nostāju, tāpēc arī viņš nav iesniedzis daudz grozījums. Viņš atbalsta referenta priekšlikumu labāk iekļaut ar transportu saistītās prioritātes konkrētajos mērķies. Viņš bija ļoti pārsteigts, ka komisijas priekšlikumā transports ir minēts tikai PO. Uh, 3 eh, attiecībā uz savienojamību, kaut arī ir punkts par tīru ar er, enerģiju un eh, ir tīrās mobilitātes eh, mērķis un tāpēc viņš Teļiškas kungs pauž nožēlu par to, ka šis aspekts nav te ņemts vērā. Teļiškas kungs ir iesniedzis grozījums saistībā ar um, programmas izvērtējumu. Viņš cer, ka būs veiksmīgas sarunas ēnu. Uh, referents sanāksmē. Taču ir viens priekšlikums, eh, ar kur viņš nav vienas prātis. Ir runa par RDF un kohēzijas fonda izmantošanu ritošā sastāvu projektiem. Teliška kungs nevar <clears throat> atbalstīt šo kompromisu. Paldies! Jā, merci. Labi, paldies, turpina priekšsādātājs, paldies. Mēs, Nerkungs, es domāju, zaļo politiskās grupas vārdā Nevien nav, varbūt tā jūto kundze, nē, labi. Nu, tas ir biedējoši. Nu, labi, un goja vārdā neviens. Jā, nu, labi, un komisijas. Jūs esat klāts, cik labi. Lūdzu, vārds jums komisijas vārdā. Paldies, ka esat ieradušies. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos nāk klajā trim īsiem komentāriem. Attiecībā uz ziņojuma projektu, par kuru pat, esmu pateicīgs referentējumu par viņas veikto darbu, visu to apkopojot. Pirmkārt, runājot par saturu, kuru komisija ir ierosinājusi otrajā pantā par īpašajiem mērķiem un ceturtajā pantā par aptvērumu. Mūsu nodoms m, mm, bija mācīties no 2014. līdz 2020. gada perioda noteikumi. Un eh, mērķu apraksts konkrēti aptvērumā ir pavisam īss un konkrēts. Daļēji, lai paredzētu zināmu elastību programmēšanas fāzē, un padaļai arī tāpēc, lai izvairītos no tā, kas zināmā mērā notika periodā no 2014. līdz 2020. gadam, kad mūsu skatījumā beigās bija pārāk gāri iespējamā satura saraksti tā vietā, lai būtu skaidri īstermiņa mērķi. Tātad tāds ir mūsu nodoms tagad gatavojot šo dokumentu. Otrakārt, par to, ko mēģinājām panākt ar tematisko koncentrēšanos. Daudz diskusiju notika par to, vai tematiskā koncentrēšanās ir jāizteno nacionāla līmenī vai tā kā tas ir tagad reģionālā līmenī. Komisijas doma gaita bija tāda, ka nodrošināt tematiskās koncentrēšanas, koncentrēšanai īpatsvars nacionālajā līmenī, jūs patiesībā piedāvājat vairāk elastības reģionālajā līmenī, jo ne katram reģionam ir tad jāievērā tie paši procenti, kā tas ir tagad. Uh, jo, ja mēs piedām nacionāla līmenī tematiskai koncentrēšanās iespēja, tad ir dažādība paredzēta reģionu vidū atkarībā no katra reģiona īpašās situācijas. Otrā joma par tematisko koncentrēšanos, un te es vēlos uzsvērt to, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības finansējums fokusētos uz galvenajām ES prioritātēm, un ES galvenās prioritātes ir klimats un novatorisms. Ir paredzēta pietiekoša elastība arī citām jomām. Arī uh, dalībvalsts un reģioni var uh, izmantot līdzekļus citās jomās, taču, lai, maks, lai pavairotu labumu no Eiropas Savienības finansējuma, mēs vēlamies vērst finansējumu tieši uz uh, novatorismu un klimatu. Un galīgais elements no konsekvences viedot. Un arī, lai ievērot ES prioritātes. Sastajā pantā mēs mēģinājām saskaņot tekstu ar, ja tā varētu teikt, negatīvajām prioritātēm. Un teksts par izņēmumiem sastajā pantā atbilst Eiropas Savienības politikas pieejai, piemēram, attiecībā uz atkritumiem vai uz uh, platjūras internetu. Tāpat mēs arī mēģinājām mācīties no mūsu iepriekšējās pieredzes un lidostu infrastruktūras neiekļaušana pamatojas uz negatīvās pieredzes, kas mums ir bijusi, uh, kas izrietēja no revizijas palātas ziņojuma pirms uh, diviem, trim gadiem. Tātad mēs. M, nosūtām konsekventu vēstījumu komisijas priekšlikumā nākošiem periodam. Paldies, komisija! Ja referente ir ar mieru, tad eh, Demonte kundze vēlēs izteikties. Nu, šodien ir tāda īpat, īpatnēja situācija, tad lūdzu, Demonte kundze. Paldies priekšstādātājiem. Es um, vēlējos atkārtot to, ka es esmu visnotaļ viensprāts ar mūsu referents priekšlikumu. Arī es uzskatu, ka ir vērts e, izmantot reģionālo pieeju, nevis e, nacionālo pieeju, īpaši attiecībā uz mērķu izvēli. Īstenā situācija Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīga starp dažādām dalību valstīm, un tāpēc finansējumam ir jāataino šī lielā daudzveidības starp dalībvalstīm. Transporta jomā. Es nepiekrītu tām, ka tiek sodīts reģionālās lidostas. Ir jāņem vērā reālā situācija, īpaši tāda situācija, kāda valda tām teritorijām, kas nav nepārprotams saistīts ar citām teritorijām ja mums ir priekšlikumi, kas ir pretēji šim mērķim, tad tas nozīmē, ka mēs būtībā neņemam vērā šo ļoti lielo īstenās situācijas dažādību. Mēs būtībā mm, neapūdeņojam, ja tā varētu teikt, visu teritoriju, un mēs koncentrējamies uz tām zonām, kur satiksme jau ir liela. Tāpēc es izsakos par reģionālajām lidostām un ne tikai uh, ļoti tālajiem reģioniem, bet arī attālinātiem reģioniem. Arī šiem attālinātiem reģioniem ir vajadzīgs uh, transporta pakalpojums un izaugsme, uh, ne tikai turisma jomā vien. Protams, mēs varam ņemt vērā revīzijas palāts ieteikums, uh, proti izvairīties no kropļošanas, bet tā kā mūsu komiteja nodarbojas, tā kā komisija arī rūpēs par turismu, tad transports uz šiem attālinātiem reģioniem ir svarīgs aspekts, tāds ļauj viņiem arī attīstīt uh, ekonomiku, un uh, turismas ir trešā spēcīgākā nozara ekonomikā Eiropas Savienībā. Paldies, tad Revoda Lond Ponfoa kundzē noslēguma vārdi. Paldies priekšstādē. Kaut arī um, Mm, zaļo un citu dažu grupu referenti nebija klāta, tomēr mums bija bijušas ļoti veiksmīgas diskusijas ar viņiem mūsu sanāksmē, un uh, Eiropas parlamenta deputāts sacītais tagad liecina par to, ka reģioniem, vietējiem pašvaldībām ir jāparedz iespēja rīkoties tieši saistībā ar priekšlikumiem, kas ir nevis tikai paredzot dalībvalstī elastības sistēmu. Eiropas parlamenta deputāti ir cieši sadarboties ar reģioniem, un par šo tematu mēs vēl turpināsim runāt, uzsverot to. Es esmu dzirdējis arī arguments par īpaši attālinātiem reģioniem. Es, protams, uh, arī pilnīgi piekrītu. Šie reģioni ir jāatbalsta un jāveicina viss, kas ir darāms, lai nodrošinātu transportu šiem ļoti attāliem reģioniem. Runājot par ritošo sastāvu, manuprāt, tas ir jāsaglabā aptvērumā. Kāpēc? Tāpēc, ka reģioniem ir jāpērk šis ritošais sastāvs, lai nodrošinātu sabiedrisko transportu un tā kā Tā ir daļa no prioritātēm, kas ir noteikts uh, Eiropas darba kārtībā, tad eh, tas ir arī šeit jātaino. Nākošajā nedēļā gaidāmā ēna referents sanāks, manuprāt, um, ļaus mums panākt rezultātu, un tad mēs sniegsim atbalstu reģioniem, kas ir pirmie, uz kuriem attiec šie priekšlikumi par uh, transportu nozaru. Un vēl viena lieta, ko tagad atcerējos, runājot par lidostu infrastruktūru. Šeit arī tāpat lieta bieži vien reģioni. Šeit ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs arī neieviesām izņēmumu reģionāliem lidostām, lai nodrošinātu to, ka šīs lidostas tiek finansētas un uh, lai to pārvaldība būtu dalībvalsts pārziņā, nevis uh, tās nonāktu kādu trešo valstu pārvaldībā. Un šai punktā jābūt ļoti modriem. Paldies! Paldies! Alon Bonfoa kundze. 15. novembrī būs balsojums mūsu komitejā, un domāju, ka darbs tiks pabeigts jau ievērojami agrāk. Pretēji. Dzelzceļa mm, uzņēmumu darbībai mēs apsteidzam mums atvēlēto laiku. Es domāju, ka visas vajadzīgās personas ir klāt, un tad mēs varam turpināt darbu. Un tāpat apsteidzot savu darbu kārtību. Tad varbūt varētu pastāstīt par um, um, ātrgaitas uh, dzelzceļa infrastruktūru. Paldies! Donc je remercie euh, Monsieur Eriks, euh, qui vient au nom de la Paldies, Eriks kungam, kurš ir no uh, revīzijas uh, palātes. Viņš runā par, viņš runās par uh, Eiropas Savienības atgaitas dzelzceļa tīklu īsteno situāciju un efektivitāti. mm, mm īstenā situācija Eiropā bieži vien ir visnotaļ dažāda, bet nu vārds jums varat runāt tik ilgi, cik vēlaties. Sēgatā Fosisinda, sēgatā Tāminu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Jā, nu, ļoti atbilstoši tagad runāt par ātrvilcieniem, jo uh, mēs varam arī ātrāk uh, sākt savu prezentāciju. Es gribētu pastāstīt par šo ziņojumu, pievērsties svarīgākajiem jautājumiem un, protams, pēc tam labprāt atbildēšu uz godāto deputātu jautājumiem. Kādēļ mēs veicām šo pārbaudi? Jāsaka, ka pastāv uh, dažādi riski, ņemot vērā efektivitāti, efektīgumu un arī uh, rentabilitāti. Ja mēs runājam par izmaksu uz vienu kilometru, mēs esam konstatējuši, ka patiešām uh, šie ātrgaitas uh, vilcieni tas izmaksā uh, daudz, un ja vēl gadās kavēšanās un kaut kāda negadījuma, tas vēl situāciju pasliktina vēl vairāk. Tādēļ mēs, protams, domājam arī par to, ka dzelzceļš ir tāds mm, zaļš transporta veids un ka to vajadzētu biežāk izmantot, lai uh, pasaudzētu vidi mēs eh, no 2000. līdz 2020. gadam konstatējām, ka ES finansējums šeit ir spēlējis lielu lomu. Eiropas komisija ir atvēlējusi e, vairāk par 23 miljārdiem eiro, lai investētu ātrkaitas dzelzceļā, un vēl papildus 4,4 miljārdi eiro tika piešķirti e, šo e, dzelzceļa satiksmes pārvaldes sistēmu izveidēji. Un visvairāk līdzekļu nāca pateicoties kopīgai pārvaldībai, proti 62%, un e, šeit grafikā jūs redzat, ka Spānija 47,3% ir izmantojusi tātad lielāko daļu no šī finansējuma. Protams, šīs investīcijas nozīmēs to, ka eh, Spānijā būs arī ļoti um, garš eh, tāds um, ātrgaitas dzelzceļa tīkls, otrais ātrākais pasaulē aiz Ķīnas dzelzceļa. Mēs arī domājām par labākiem pārobežu savienojumiem un 30% uh, um, izdevās līdzfinansēt. No 2000 līdz 2013. gadam mēs esam veikuši pārbaudes uz apmēram 5000 km dažādu dzelzceļa līniju. Esam analizējuši situāciju un šeit kartē zaļā krāsā ir iezīmētas tās valstis, kurās notika mūsu revīzijas. Eh, tās ir Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Austrija un Portugāle. Šajās uh, sešās valstīs. Uh, šīs valstis nosedz 82% no visiem piešķirtajiem līdzekļiem. Tagad eh, jau pievērsīšos mūsu secinājumiem. Pirmām kārtām strateģiskā plānošana, lēmuma pieņemšana. Nācās secināt, ka Eiropas Savienībā nav tāda realistiska ilgtermiņa plāna, runājot par um, ātrgaitas dzelzceļiem, nav tāda plāna, kas balstītos uz pamatīgu analīzi. Uh, Komisijas eh, plānotā eh, atgaitas eh, dzelzceļa līniju trīskāršošana šķiet nerealistiska, un to nevarēs panākt, šo mērķi nevarēs sasniegt 2030. gadā ne ES komisijai, ne uh, Ieceltajiem koordinatoriem ir atbilstošie likumdošanas instrumenti, lai pieņemtu lēmumus par pārobežu projektiem, tādējādi garantējot, ka dalību valstis patiešām izbūvē šos maršrutus, par kuriem ir panākt iepriekš vienošanās. Tādēļ nav tāda patiesa Eiropas ātgaitas dzelzceļu tīkla. Uh, Mēs uh, sava ziņojuma nosaukumā jau esam pieminējuši šo so lupatu deķi, kas ir no dažādiem gabaliņiem sašūts, un dalība valsts joprojām uh, paļaujas uz pašu izbūvētajiem maršruktiem. Diemžēl tas uh, mazina efektivitāti, ir grūti pārvietoties starp dažādām valstīm un arī līdzfinansēto projektu papildvērtību, tas pamatīgi apbružā. Pirmām kārtām vēlējos runāt par šo maršrutu uh, Minhene-Verona ar Brennera uh, tuneli pa vidu Šveicē. Šeit ir dažādi. Uh, būvniecības tempi, un galu galā tas noveda pie tā, ka uh, šajā koridorā būs eh, dažādas problēmas vismaz līdz 2040. gadam. Tātad tas prasīs ilgāk par pusgadsimtu, lai šīs augstās investīcijas nu dienu atmaksātos. Līdz 2020. gadam Austrijā un Itālijā jau 1,85 miljārdi eiro ir asignēti no ES puses. Un vēl eh, revīzija tika veikta uz maršruta Portugāle, Spānija, Madride, Lisabona. Te ir ieplānots ātrgaitas vilciens un tika piešķirti 436 miljoni attiecīgā sliežu ceļa izbūvei un eh, pērnā gada revīzija Eh, mums parādīja, ka jau 16. gadā Portugālē tika uzsākti būvniecības darbi un Spānijā tika izbūvēti vien 6 km pie robežas. Tātad mēs nevaram runāt par šādu patiesu savienojumu ar ātrvilcienu starp Madridi un Lisabonu. Ja mēs runājam par šo lupa deķi, ko jau pieminēju, Eh, manis minētie piemēri to ļoti labi ilustrē. Tagad vēlētos arī paust dažādus ieteikumus, varbūt, lai diskusijas padarītu tādas eh, dzīvīgākas. Mēs ieteicām Eiropas komisijai sagatavot tādu realistisku un patiesi īstenojamu uh, plānu, lai varētu garantēt patiesu pārobežu mobilitāti. Eiropas komisijai ir jāizstrādā regulas priekšlikumi, ir jāpārstrādā jau spēkā esošā likumdošana, lai garantētu datumu ievērošanu un, protams, lai garantētu šo pārobežu mobilitāti. Connecting Europe eh, instrumenta regula arī ir jāpārskata šajā sakarā, lai arī dalību valstīm būtu tādi labāki īstenošanas instrumenti, panākot uh, saulaicīgu mērķu sasniegšanu. Mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo juridiskais pamats. Mēs domājam, ka, protams, tiek spērti soļi pareizajā virzienā. Uh, Tagad pievērsīšos otrai daļai, dažādiem projektiem, to īstenošanai. Mēs veicot revīziju dažādu projektu veikšanā varējām konstatēt, ka nopietni trūkst efektivitātes. Ja tiek piešķirtas būvēšanas atļaujas, par to tiek lēmts dalību valstīs, un tur ir nepieciešama arī politiski lēmumi. Un, izmaksu un ieguvumu analīze bieži vien tiek veikta ļoti bēdīgi. Diemžēl eh, šā, tas eh, ir kļuvis drīzāk par sistēmu, nevis par izņēmumu. Ir bijušas nopietnas kavēšanās eh, celtniecības darbos un gribētu pieminēt uh, čempionu, proti 18 uh, gadus notika kavēšanās uh, izbūvē dzelzceļu no Milānas uz Venēciju. 25 miljārdi eiro tika, mm, tātad tas bija sadārdzinājums, kas notika tik lielas kavēšanās dēļ. Uh, Un ja nebūtu bijis šādu kavēšanos, tad ļoti lielu daļu no projektu varētu sekt ar pašas dalību valsts budžetu. Jāsaka, izmaksas ir ļoti augstas - 25 miljardi, miljoni eiro uz vienu kilometru. Mēs arī revidējām to, uh, cik augstas ir izmaksas ņemot vērā vienu ietaupītu ceļa minūti. Mēs nonācām pie 19 miljoniem eiro. Tie patiešām ir iespaidīgi, 90 miljoni eiro es atvainos, un tie patiešām ir iespaidīgi skaitļi. Tāpat mēs konstatējām, ka īpaši uh, ātro vilcienu ātrums Uh, sasniedz tikai 45% gadījumu visaugstāko kapacitāti, un uh, šis maksimālais ātrums nav jāizmanto mm, nu, pilnīgi visos ceļu posmos, un tas nozīmētu uh, krietnu ietaupījumu vairāk miljardu eiro apmērā. Mums ir arī jādomā par uh, sliežu piemērošanu, par modernizāciju, par infrastruktūras modernizāciju, lai vispār šos vilcienus varētu visproduktīvāk izmantot. No Venēcijas uz Triesti uh, būvējot šo dzelzceļa savienojumu jau uzlabojot rītošo sastāvu, varēja izlab ietaupīt 7,5 miljārdus eiro, un tagad ir nepieciešams braukt tikai par 10 minūtēm ilgāk, lai ietaupītu 7,5 miljārdus. Es domāju, ka tie ir patiešām iespaidīgi skaitļi, un uh, tiem vajadzētu mums kalpot par vielu pārdomām, jo, protams, ka ne visur vajag izbūvēt uh, šādu uh, ātrvilcienu satiksmi. Komisijai, protams, vajadzētu piedalīšanos projektā saistīt ar zināmiem priekšnosacījumiem, ar to, vai vispār attiecīgajā teritorijā šādi ātrgaitas vilcieni ir nepieciešami. Ir prioritārāki projekti un mazāk prioritārāki. Ir jābūt, protams, arī. Uh, efektīvai konkurencei, un mēs vēlamies arī konkrētu rezultātu apkopojumu, lai varētu uh, domāt par to, kuri uzņēmumi var piedalīties konkursos. Ja mēs runājam par starptautiskajām konkursu procedūrām, tās ir pārāk sarežģītas, izmaksā pārāk daudz. Uh, tie, tiek piedāvātu šo vienas pieturas aģentūru izveidi, lai varētu kārtot formalitātes, tas noteikti būtu iegūms, bet eh, šeit ir iespējams arī daudz ko uzlabot. Es gribētu teikt, ka mēs arī ļoti daudz domājām par pilsoņu interesēm, eh, kāds ir šis eh, pakalpojuma līmenis, nu, cik ātri viņi varēs pārvietoties ar šo vilcienu, kā ir iespējams rezervēt biļetes, cik dārgi tas izmaksās mēs konstatējam, ka, protams, ātrvilcieni brauc ātrāk nekā parasti vilcieni. Kādēļ es par to runāju, bet ir arī ierobežojumi. Ja, piemēram, jums ir jātiek no pilsētas centra uz pilsētas centru, no Berlīnas uz Mīnheni vai no Barcelonas uz Milānu, protams, šeit uh, arī ātrvilcieni ir ļoti konkurētspējīgi. spējīgi. Ja runājam par biļešu izsniegšanu, biļetēm, īstenībā situācija ir daudz bēdīgāka nekā aviācijā. Dzelzceļš krietni varētu pamācīties no cita transporta veida, un tāpat ir arī e, lielas kavēšanās. Bieži vien um, patērētāji ir neapmierināti ar sniegto pakalpojumu līmeni. Diemžēl šeit nav tādu uh, tāds patiešām labs līmenis panākts. Mēs lūdzam, lai komisija atbalstītu dzelzceļa sektoru, lai būtu šis, šī vienotā elektroniskā biļete. Un, protams, ir jāparūpēs, lai arī uz ātrvilcieniem šāda veida biļeti varētu iegādāties. Jābūt arī labākai informācijai, patērētājiem jātiek informētiem par kavēšanos un citām iespējamām problēmām. Visu beidzot, ilgtspēja un efektivitāte. izmaksu efektivitāte un ilgtspēja arī bija um, visai zemas. Ja mēs, piemēram, domājam par to, um, kāds būs ieguvums tad, kad uh, šis uh, ātrgaitas vilcienu tīkls būs pabeigts. Jāsaka, ka ātrvilcienus tagad izmanto visai maz pilsoņu, un arī komisija pati konstatēja, ka to skaits ir ļoti zems - 9 miljonu pasažīru gadā uz vienas uh, uz viena savienojuma. Un tas ir daudz zemāk par vidusmēru, un, protams, tas atvēloto finansējumu. Tas nu, norāda, ka atvēlētais finansējums nav izvēl, izmantots produktīvi. Mēs tāpat arī runājām par uh, šo uh, savienojumu sadarbspēju un konstatējām, ka patiecībā nav pārlieku daudz uh, pasažieru un arī nākotnē viņu skaits nebūs pārāk liels, lai garantētu šī tran konkrētā transporta veida ilgtspēju un produktivitāti. Tāpat arī konstatējam, ka uz um, ātrvilcieniem, kas brauc pāri robežām, trūkst um, interoperabilitātes, ir 11 tūkstoši dažādu nacionālo noteikumu, lai gan palāta jau 2010. gadā uh, nāca klājā ar ieteikumiem, kā šo situāciju uzlabot. Nav arī kopīgu uh, normu attiecībā uz uh, pietiekami efektīvu pārobežu mobilitātes konkurētspēju. Ja, piemēram, jūs doties no Itālijas uz Austriju vai no Spānijas uz Franciju, jums joprojām ir arī krietnes uh, laika brīdis jāpavada pie robežas. Es domāju, ka šos, uh, šīs problēmas varētu labāk atrisināt. Ja mēs runājam par dzelzceļa izmantošanu, bieži vien tas ir ļoti sarežģīti, ir arī tāda ierobežota piekļuva tirgumu. Mēs Francijā un Spānijā to īpaši lielā mērā pamanījām. Un e, dzelzceļam bieži vien nākas konkurēt ar citiem transporta līdzekļiem. E, Tāpat trūkst arī eh, spēcīgas un neatkarīgas regulējušās iestādes, kas varētu garantēt eh, godīgas konkurētspējas eh, ievērošanu. Komisijai patiesībā visus administratīvos un birokrātiskos šķēršļus vajadzētu nojaukt, lai varētu garantēt patiesu sadarbspēju. Ir arī jāskatās, kā dalība valstis ievēro un īsteno ES likumdošanu. Un visu beidzot komisijai vajadzētu parūpēties, lai būtu labāka konkurence starp dažādiem transporta līdzekļiem, lai tiktu ņemtas vērā arī visu transporta līdzekļu ārējās izmaksas. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, tas būtu pagaidām viss no manas puses, un tagad ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Eh bien, merci beaucoup. Liels paldies! Tagad vārds Vandekampa kungam lūdzu. Euh, monsieur le Président, merci bien. Priekšstādātāja kungs, liels paldies. Es runāšu holandiešu valodā. Taču jūs runājat vāciski tik ātri, ka vāciski saka Vandekampa kungs, ka bija liels izaicinājums jū, jūs saprast. Tagad runāšu holandiski. Ah. Tā jutīšos drošāk. Priekšsēdētāji, paldies! Es jau citkārt esmu teicis, ka revīzijas palāta uh, var tādu būt tāds kā pēdējais punkts mūsu darbā. Mēs uh, sagatavojam jaukus uh, grozījumus par komisijas priekšlikumiem un ļoti bieži dzirdam tādu asu kritiku no revīzijas palāces. Domāju, ka tas uh, patiešām var uzlabot mūsu darbu. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais, allaž esmu sapratis, ka TNT koridori ir ļoti svarīgi ātrgaitas vilcieniem, bet laikam tā nav Man šķiet, ka arī ātrgaitas vilcieni var braukt pa šiem TNT koridoriem. Bet klausoties jūsos, man šķita, ka šeit ir atšķirīgi viedokļi. Kā tad ir patiesībā? Otrais jautājums par dalību valstu valdību iesaistu projektos. Es saprotu, ka TNT koridorus uh, nevienmēr uh, pieņem dalību valstīs valdības, vai tas nav nedaudz tā dīvaini, tiek uh, investēti miljardi, un pēc tam uh, valdības šādu projektu neatbalsta, tas patiešām rada bāžas. Trešais jautājums sasaucas ar jūsu ziņojumā teikto, ka ne visur nemaz nav nepieciešami šie ātrvilcieni. Ir vienkārši jāuzlabo esošie savienojumi, un tas bieži vien var būt daudz praktiskāk un noderīgāk. Jā, nu varbūt ātrvilcienu savienojuma ir prestižāki projekti, bet uh, tad varētu patiešām arī komisijai pateikt, ka tad eh, tas nav par katru, varu, jā, par eh, katru cenu jāievieš pilnīgi visur. Ceturtais jautājums. Protams, ir ļoti moderni uzklausīt katru pilsoni, viņa viedokli, bet tas var patiesībā projektus krietni vien uh, ievilkt garumā. Varbūt, ka pilsoņu konsultācijām ir jābūt struktūrētākām. Nu, es eh, gan arī neuzdrīkstos to teikt, bet varētu to visu saīsināt. Es esmu dzirdējis, ka Ķīnā daudz kas eh, varbūt ir citādāk nekā šeit, bet viņi, nu, bieži vien ir efektīvāk nekā par mums priekšsēdētāji. Patiešām šokējoši, ka bija 11,000 dažādu nacionālo normu, un šobrīd joprojām to skaits nav samazinājies. Ko tad jūs darījāt pēdējos septiņus gadus, Brikēkungs? Par regulātoru runājot. Vai tad ERA, Eiropas dzelzceļa aģentūra, šeit nav regulējošā iestāde? Kas tai būtu darāms? Man liekas, ka tā arī varētu tomēr savu lomu spēlēt. Un tagad, eh, nu, kā vainagojums tam visam, runājot par situāciju Francijā, vai kaut ko arī, vai iepazināties ar situāciju arī tur, jo man šķiet, ka Francijā ātrgais tas uh, eh, dzelzceļu tirgus tiek mm, visai tā krietni aizsargāts. Paldies! Merci, euh, monsieur Van de Kamp. Paldies, Van de Kampa kungs. Jā, Sanders kungs, lūdzu. Sí, eh, gracias. Sí, ya hemos eh, eh tenido la ocasión de debatir con señor. Paldies. Mēs jau eh, agrāk runājām ar Heriksa kungu, mums bija iespēja to darīt. Un eh, nu, viņš zina, ka man ir atšķirīgi uzskati, jo kā Austrijas uh, tiesas eh, loceklis, viņš jau sagatavo diezgan kritisku atzinumu un tagad vēl turpina tāpat, eh, lai gan es uzskatu, ka daudz kas ir mainījies. Pēc Parīzes līguma mēs zinām, ka mums ir, mēs esam mēģinājuši izveidot Eiropas dzelzceļu tīklu pasažieriem un precēm. Tas ir jādara. Ehm, citādi būs jālieto ceļu transports. Tātad ehm, vieglie un smagie auto un varbūt pat lidmašīnas. Šajā ehm, ziņojumā un arī citos ir parādīts, ka dzelzceļa transports ir eh, daudz eh, efektīvāks, eh, rentablāks. Un tas būtu pat izdevīgāks par gaisa transportu. Tas ir diezgan skaidri. Nu, jums ir tāds uzskats, tā kā aizspriedums pret ātrgaitas dzelzceļu. Revīzijas palāta runā par diviem jautājumiem. Es domāju šeit par uh, sliežu platumu atšķirībām. Un kad jūs runājat par 30 minūtēm vai stundu, kas tiek uh, patērēta ceļā braucot ar mašīnu, tad par ko jūs runājat? 300 miljoni eiro, kas ir ietaupīti uz minūti, kā tie tiek izrēķināti, vai tas ir kāds vidējs rādītājs vai konkrētāks. Un runājot par 11 tūkstošu noteikumiem, nu, te ir atsauce uz nu, Spānijas situāciju, tātad pārmērīgi pārmērīgi daudz prasību. Parlaments, padome un citas institūcijas jau skatīja iespējas vienkāršot e, šo pārobežu transportu. Paldies! Paldies! Più che una domanda, un po' di considerazione. Aiuto, Kunze. Um... Ehm. Paldies, es gribētu uzdot jautājumu un tad daži komentāri. E, es sapratu, un klausies ļoti uzmanīgi, kā šī varētu būt uh, uh, uzstāšanās, bet nu, tās nozīmi uh, mazināja paziņojums par šo ātrgaitas dzelzceļu. Nu, bija gadījums, kad TNT tika prasīts, un tagad tas ir ātrgaitas dzelzceļš, bet nu, mēs redzam, kā prognozes un pētījumi ir jāpārskata dažreiz, jo ja mums ir tikai puse no paredzētā pasažieru skaita, tad nu, te ir tiešām jautājums, kā mēs varam šo sistēmu pārbaudīt. Nu, un, protams, mēs esam uh, atkarīgi no prognozēm, bet nu, te būtu arī jāņem vērā izmaksas un rezultāta analīze, un tā ir jābūt reālai, nu, lai būtu labums pilsoņiem, jo ir eh, grūti pilsoņiem skaidrot, ka nu, jūs tiksiet eh, galā minūtā ātrāk, bet tas maksās daudz dārgāk. Nu, te uh, ir jāsalīdzina izmaksas un eh, rezultāti, un mm, vai vienmēr ir vajadzīgi šie lielākie izdevumi, ja laika iegūms ir pavisam mazs. Un tad vēl kādi uh, ir eh, rezultāti šim pētījumam, kas būtu jālabo. Eh, Šīs ir viens pētījums, bet ir vēl arī citi. Vai ir eh, pienācis eh, laiks pārskatīt visu šo mobilitātes pakotni? Un mēs jau redzam, kam no tiek pieņemtas jaunas prasības. Un prognozes ir eh, jāsalīdzina eh, ar esošiem datiem, tad varbūt ir jāmaina eh, kurs arī. Nu, vai mēs izdarīsim kādus secinājumus no šiem trūkumiem, kādi ir? Priekšsēdētājiem izslēdzās mikrofons. Domanda e alcune considerazioni. Eh, io vengo... Demonte Kunze, paldies! Tā tad eh, nu, es esmu no Venecijas reģiona, Itālijas, un Venecijā ir eh, izdarīti daudz ieguldījumu ātri gaidas vilcienos, bet izskatās, ka dažreiz mēs eh, atpaliekam no valsts, no nacionālā tīkla. Un nu, te ir viss atkarīgs no tā, kādi dzelzceļi mums ir pieejami. Eh, Venecijā ir iespēja tagad ieviest kaut ko pilnīgi jaunu. Es gribētu uzdot jautājumu. Mēs tagad skatām ekonomiskos labumus, bet varbūt arī savi trūkumi, kas attiecas uz trūkstošiem savienojumiem. Un ļoti bieži arī eh, gaisa eh, transports var eh, dublēt ātrgaitas dzelzceļus, jo bieži ir tā, ka ir izvēle starp lidmašīnu un vilcienu. Un es zinu, ka tas ir nedaudz abstrakti, uh, Vai mēs varam skatīt arī ieteikmi uz vidi? Te, te varētu būt arguments par ražīgumu un arī par vidi, ja mēs varam iztērēt eh, naudu eh, dzelzceļiem un samazināt eh, auto lietošanu. Nu, tas būtu varbūt viens no iegūmiem. Um, bet nu, ekonomiskās krīzes laikā bija arī pasažieru skaita samazinājums, nu, kad uh, cilvēki neceļo tik bieži kā agrāk. Un, ja mēs apskatām, transportē ir daudz par ko jādomā. Paldies, Delmontas kundze. Es padalīšos ar savām personīgām pārdomām šai sakrā. Pirmais komentārs, kas izskanēja par sistēmu savstarpējo izlietošanas iespēju. Darbs ir apjomīgs 11 miljārdi eiro, tā ir pamatīga summa. Taču vajadzētu samazināt visu to noteikumu skaitu. Tas ir viens no tiem elementiem, kas nodrošinātu progresu. Daži jautājumi. Pirmkārt, Varbūt jūs varētu precīzāk izteikties par eh, CO2 izmešu apjomu. Un ir viens temats, par kur revizējas palāta nerunā, tā ir amortizācija. Jo infrastruktūras amortizācija nonāk, cik ilgā laikā tad ir atdevi no investīcijām. Jo, ja amortizācijas ilgums ir eh, diezgan liels un vienāds, bet eh, atdevi ir atšķirīga dažādām infrastrukcijām, un tad tas varētu arī ļaut saprast, cik tas ir efektīvi. Vai jūsu analīzes eh, par izmaksām ir sadalīts pa gadiem, vai arī tās ņem vērā ilgtermiņa amortizāciju? tā izskaitā arī enerģijas avotu cenu. Treškārt, tomēr ir ātrgaitas vilcienu starptautiskie savienojumi, kas ir milzīgs veiksmes stāsts. Ko jūs, piemēram, domājat par tranši, par talistu franšīzi vai Eirostāru, piemēram? Manuprāt, Tas ir gan mm, pārdošanas eh, veiksmes tās, gan arī populārs, eh, tautā iemīļots pārvietošanās veids. Vai jūs esat paskatījies uz to, ko es devēju par vidus ātrgaitas vilcienu? tad, ja tiek pārsniegts 100, 100 km ātruma slieksnis, bet eh, ātrums tam nav lielāks par 300 km, tad kāda šeit ir bilants jūsu skatījumā, kas ir ieguvums? Nu, paldies, ka nedaudz sīkāk mums pastāstījāt par šo tēmatu. Jo tiešām šis un tas ir uzlabojams. Varbūt varētu nedaudz Mm, atainot savu eiropeisko dimensiju organizāciju skaitā. Un lielie veiksmes stāsti tiešām ir pārobežu projekti. Vai nu no Romas, vai no, no Parīzes. Es domāju, ka Spānija ir kļuvusi par tādu kā Pirenejas franšīzes um, upurs. Nu, tomēr esmu pārliecināts par to, ka arī tā panāks to, kas vajadzīgs. Tātad dzirdēt daudz jautājumu. Äh, Atbildes paldies. Äh, paldies, äh, godātie deputāti. Tika uzdots daudz jautājumu. Ceru, ka uz tiem varēšu atbildēt pēc labākās sirdsapziņas. Un, protams, ir jautājumi, kas drīzāk būtu jāuzdod komisijai. Un ar Jūs atļaujies, labprāt, eh, konsultēšos arī ar kolēģi. Rikēja kungs pārtrauca runātāju Erika kungs. Viņam vārds tiks dots arī pēc jums, tā tad viss eh, būs kārtībā. Turpiniet atbildēt. Es uh, kolēģim ļaušu atbildēt par TNT eh, koridoriem. Jūs uzdevāt jautājumu par eh, to, ka dalību valstīm nevienmēr šie projekti ir paprātām. Jā, tas patiešām ir ļoti dīvaini, bet ir taču vienošanās, ir saistības. Mēs arī vēlējāmies garantēt to, lai kopīgi ar dalību valstīm būtu vairāk tāda īstenošanas potenciāla. Mēs vēlamies lai esošais potenciāls jau tiktu izmantots uh, pilnā apmērā. Mēs negribam visu laiku tikai kaut ko jaunu um, īstenot. Tas, kas ir ten, um, TNT direktīvā teikts, tas vienkārši ir jāīsteno. Ja mēs runājam par pārobežu projektiem, tur jau rodas problēmas. Uh, un mēs to arī iekļāvām savā darba kārtībā. Protams, tur dalību valstīm ir jāiet talkā, jāparūpējas par to, lai projekti tika īstenot saulaicīgi. Ja mēs runājam par esošo projektu uzlabošanu, labāku izmantošanu, jā, protams, daudzējādā ziņā ir jārunā par uh, prestižiem projektiem. 46. punktā ir pieminēts savienojums Mīnhene, Dresdene, un mēs redzam, ka jūs, piemēram, pavadāt ceļā 10, par 10 minūtēm ilgāk, un jūs varat ietaupīt 570 miljonus eiro. Tas ir ļoti, ļoti eh, liels skaitlis. Piemēram, ja salīdzinām Itāliju un Vāciju, Pirms uh, projekta uh, palaišanas, protams, tiek veikts vēl viens izvērtējums, vai, produkts, uh, vai projekts patiešām būs produktīvs, vai tam būs šī pievienotā vērtība. Ja runājam par uh, projektu kavēšanos, un pilsoņu tiesību ierobežošanu, nu īsti mēs te nebūsim pilnvaroti atbildēt. Dalību valstīm tas ir jāiekļauj savā likumdošanā. Es gan to neaplūkotu caur tādu pesimistisku uh, prizmu. Protams, šādi lieli projekti to īstenošana prasa daudz laika, un ja mēs runājam par pilsoņiem, eh, ka vajadzētu saīsināt šīs konsultācijas ar viņiem, bet mēs varam patiešām iegūt ļoti daudz eh, informācijas, ehm, veidojot dialogu ar pilsoņiem, ir jābūt labam. Uh, līdzsvaram, lai, piemēram, būvnieki varētu projektus laicīgi realizēt, bet nevar tas viss notikt bez pilsoņu iesaistes. Viens pieturs aģentūra arī ir svarīga, lai būtu viena centrāla vieta arī attiecībā uz pārobežu projektiem. Mēs bieži runājam par Brennera bāzes tuneli, jo tas varētu teikt, tagad pasaulē ir lielākais dzelzceļa uh, projekts vispār. Thank you. Un jāsaka, protams, projekti Itālijā tiek īstenoti citādāk nekā Austrijā, tādēļ ir jābūt a, labākai harmonizācijai. Es gribētu arī kolēģim dot vārdu, kas piedalījās pēdējā revīzijā, kad tiek runāts par 11 tūkstošiem nacionālo normu kopumu. Nē, mēs te nenām par ceturto dzelzceļu pakotni, mēs runājam par nacionālajām normām, un tas bieži vien liek šķēršļus ceļā sadarbspējai. Ko ēra te varētu darīt, tas arī nav manā kompetencijā uz to atbildēt, tad Jonkungs varētu teikt, ko viņš par to domā. Ja runājam par ceturto dzelzceļu pakotni, mēs jau norādījām, 78. punktā, kādi ir iespējamie riski, ka būtu iespējams pat, e, būtu iespējams tāda situācija, ka projekts aizkavējas pat par desmit gadiem, un varbūt e, tāda patiesa konkurētspējas situācija varētu sākties tikai 2035. gadā. Tas attiec uz operatoriem, bet mums tas nav jāgarantē, un mēs vienkārši analizējam to, kas notiek likumdošanas lauciņā. Un, protams, mēs uh, minējām, ka tas varētu radīt konkurences uh, trūkumus. Ajālas Senders kundze, atbildot jums, es varu tikai no savas puses pateikt ir uh, revīzijas palātas ziņojums, un mēs alaž mēģinām veikt tādu dubultu revīziju, un vai ziņojums ir bijis pozitīvs vai negatīvs, tam šobrīd ir otšķirīga nozīme. Mēs arī sazināmies ar vietējām dalību valstu revīzijas palātām un mēģinām apzināt, kur tad ir uh, vairāk tāda kontrolas nepieciešamība. Jūs teicāt, ka man būtu tāda nelabvēlīga attieksme, nu, diemžēl man jums ir jāoponē. Es, nu, palasiet uh, to, kas ir teikts uh, satura rādītājā, nosīšu angļu valodā. Ātrvilciens uh, ir ļoti ilgtspējīgs, drošs, videi draudzīgs transporta veids, kas var būt arī uh, ļoti liels sociāla ekonomisks ieguvums un tā tālāk. Arī par to es esmu atbildīgs. Izsaucim no zāles. Jā, mēs to patiešām ar nolūku jau ierakstījām ziņojumu pirmajā lapusē. Un ja jūs esat pamatīgi ar to iepazinušies, tad mm, ziņojuma beigās jūs redzat, ka mēs nevienmēr tikai velkam paralēlas starp dzelzceļu un aviāciju, bet mēs arī domājam par to, ka ātrvilcieni ir konkurētspējīgi Madride, Barcelona un tā tālāk. Bet atbildot uz jūsu pārmetumiem, uh, Un runājot par citiem secinājumiem, ja visi šie četri pārobežu projekti, kur ir tik spēcīga Eiropas papildvērtība un kur mēs vēlamies, lai ieguldītie līdzekļi atmaksātos, Tur mēs konstatējām attiecībā uz visiem četriem projektiem lielas grūtības. Domāju, ka man pat nevajag eh, detalizēt neko stāstīt. Nav pat uh, tāda tīkla, par tīkla struktūru nevaram runāt, ir tikai kaut kādas daļas, kas vispār nav savā starpā savienotas. Domāju, tādēļ kritika ir ļoti pamatota. Jūs runājāt par 369 miljoniem eiro. Uh, uz eh, vienu ietaupītu minūti. Nē, es runāju par 90 miljoniem. Un 4. tabulā, 48. punktā, eh, tur var atrast šo augstāko vērtību, eh, kas attiecas uz dzelzceļa savienojumu Vācijā, Menheina, Dresdena. 90 miljoni tātad ir caurmēra summa un augstākā, nu pati spice ir šie 369 miljoni. Es to vienkārši salīdzināju un pretnostatīju abus skaitļus. Un caurskatāmība ir um, ļoti laba lieta, un es domāju, ka šāda paralēļa vilkšana ļoti labi ilustrē situācijas nopietnību. Jūs pieminējāt arī, vai investīcijas ir attaisnojamas vai nē. Mēs esam konstatējuši, ka nav sistemātiski veiktas um, izmaksu un ieguvumu analīzes. Vācijā tas, piemēram, tiek darīts, un tad, kad tika uzsākts darbs pie Brenner bāzes tuneļa, tika šāda izmaksu un iegūma analīze veikta šāda tāme 2007. gadā, bet uh, izmaksas ir pieaugušas, ir arī uh, pagarināti projekta, projekta darbības laiks ir pagarināts, un tas viss, protams, situāciju sarežģīja. Mums ir nepieciešami dokumenti, materiāli, lai mēs varētu pateikt, vai šādas izmaksas investīcijas ir uh, attaisnots vai nē. Es jau pieminēju šo savienojumu Itālijā, kas ir ļoti dārgs, bet varētu būt patiešām ļoti liels ekonomisks ieguvums. Montes kundze. Jūs runājāt par Venēciju, Dresdeni, par šo savienojumu. Tur trešajā tabulā eh, viss ir minēts. Varat tāpat palasīt to, kas ir teikts 36. Eh, eh, punktā. Un runājot eh, par konsultācijām ar pilsoņiem, mēs mēģinām um, apzināt, ko šie projekti varētu nozīmēt reģionam kopumā, piemēram, kādam šķidrāk apdzīvotam reģionam, eh, ka arī uzņēmumam, kas darbojas uz vietas, varētu būt ieguvēji, ja tur būtu labāka satiksmes infrastruktūra. Mēs arī te tādus dažus labus piemērus esam minējuši. Un galu galā, nu, nevienmēr tas ir bijis tik eh, pozitīvi, kā mēs to vēlētos. Jūs runājāt arī par pārklāšanos ar um, aviācijas uh, satiksmi. Protams, mums ir jāsaprot, kāda ir šī specifiskā situācija dalību valstīs. Protams, uh, dalību valstīs arī ir krīzes. Es varu šeit pieminēt Japānu, lai jums būtu varbūt tāds uh, citādāks piemērs. Tur, piemēram, 161 miljonus cilvēku katru gadu pārvietojas ar vilcienu. Tur ir milzīgas pilsētas, kurās dzīvo vairāk miljonu iedzīvotāju. Tātad skaitļi ir krietni augstāki nekā šeit. Bet uh, izmaksas nebūtu tik ļoti neatšķiras. Mums arī jāapzinās, cik lielā mērā ir pamatota šādu ātrgaitas vilcienu savienojumu izbūve. Ir jāsaprot, vai tas ir eh, patiešām ieguvums no ekonomiskā, sociālā un vidas viedokļa raugoties. Bet jā, tā nav, ja nevaram atbildēt uz šo jautājumu ar noteiktu jā, tad pirms uh, lēmumu pieņemšanas ir jābūt atkārtotam izvērtējumam. Plānošana prasa ārkārtīgi daudz laika, tādēļ šādu izvērtējumu var paspēkt veikt, lai varētu apzināties. Uh, Vai projekts patiešām varēs um, sasniegt nospraustos mērķus? Mēs negribam uh, šos savienojumus izbūvēt vienkārši pašmērķu vārdā. Jāpadomā, ko tas do, dod pilsoņiem, kāda ir uh, tik bieži pieminētā papildvērtība. Tie projekti, kuri tika revidēti, vairāk kā puse no tiem izmaksā 2-3 miljonus. Ne, e, minētos 9 miljonus, tādēļ e, aprēķins veikt ir vienkārši. Tagad atbildēšu uz priekšsēdētāju jautājumiem. Viņš pieminēja eiru un interoperabilitāti. To nu, varēs paskaidrot mans kolēģis. Es gribētu teikt, ka mēs revīziju revīzijas veicām ne tikai domājot arī par šo ekonomisko ienīsīgumu, Eh, pateicoties ātrgaitas dzelzceļiem. Mēs tā patu, pašu revīziju veicām arī lidostās, bet mēs vienkārši vēlējāmies redzēt, cik daudz cilvēku izmanto šos savienojumus diendienā. Mēs salīdzinājām tos ar mūsu uh, rīcībā esošajiem kritērijiem. Tātad uh, peļņa, tas nebija mūsu galvenais kritērijs. Mēs domājam, ko iegūst pilsoņi, kāda tam ir šī papildu vērtība bet eh, nevarēšu jums detalizēt par to pastāstīt, tādēļ kolēģis varēs eh, tālāk uzstāties. Un kas notiek Eirostora eh, gadījumā? Jā, nu, tas ir labs piemērs. Protams, ir arī sākumā šī dzelzceļa līnija sastapusies ar lielām problēmām, bet tagad uh, vilciens brauc raiti un problēmu nav. Bet Pārīze, Strasbūra, arī tur ir bijušas problēmas. Roma, Turīna, tur. Uh, ir patiešām arī labi rādītāji bijuši, un es nezinu detalizēti eh, visu informāciju nevarēšu jums sniegt, bet ir veiksmīgi projekti, bet ir jāsaprot, eh, kā tie tika eh, īstenoti un kādēļ citi vilcieni, kādēļ citi savienojumi nav guvuši tāds panākums. Uh, tad varbūt bieži vien pamatā ir tas, ka sākumā nav tikusi veikta izmaksu un ieguvuma analīze. Jādomā arī par to, kur atrodas dzelzceļa stacijas. Ne visur tās atrodas tajā pieejamākajā vietā. Mēs konstatējām, ka principā E, samazinās ātrums un ir kavēšanās pirmām kārtām tieši dzelzceļa trūkstošās infrastruktūras dēļ. Protams, ka pilsoņi vēlas, lai uh, dzelzceļa stacija atrastos pēc iespējas tuvāk viņu māju vietai. Ir arī citas lietas un citi faktori, kas šo situāciju ietekmē nelabvēlīgi. Ja mēs runājam par ātrumu, piektajā pielikumā Mēs esam uzskatījuši visus pozitīvos piemērus. Jūs te redzat atbilstošas stabiņus, ātrākie vilciena augstākā kapacitāte un Madride, Barcelona, tur ir aptuveni 200 kilometri, 300 kilometrus. Mēs nevaram sasniegt šādu ātrumu, jo, protams, ir jābūt arī laikam, lai nobramzētu ir tādi savienojumi, kur var izmantot 70-80% no maksimālā ātruma kapacitātes. Es te gribētu teikt, ka ir. E, ne visur ir nepieciešams e, izbūvēt e, šos patiešām ļoti dārgos ātrvilcienu savienojumus un jau izmant, jau esošo rītošo sastāvu un materiālu var izmantot pietiekami labi, lai uzlabotu efektivitāti. Došu vārdu kolēģim. Labdien, tā tad eh, par eh, transporta revīziju. Mēs eh, esam vērtējuši gan lidostas, gan jūras transportu un citus. Pirms konkrētiem jautājumiem es gribētu oficiāli pateikties komisijai jo es domāju, ka mums ir ļoti pozitīva sadarbība ar viņiem bijusi. Tā bija ļoti profesionāla. Um, revīzijas laikā bija pārskatāma un nebija arī nekāda pārsteiguma ne no vienas puses. Mēs uh, arī, kā jau es kā jau Eriks Kungs teica agrāk, mums ir uh, jāsāk ar pozitīvu ziņu, un dažreiz pozitīvās ziņas uh, ir um, pazūd um, saziņā, bet nu, mēs gribam tās uzsvērt, un mēs ar tām uh, sāksim. Tagad es gribētu, lai jūs uh, izlasītu detalizēt šo ziņojumu, jo detaļas bieži vien ir svarīgas. Nu, treškārt, mēs arī esam ļoti labi sadarbojušies ar komisiju. Uh, tādā ziņā, ka, mēs, ka viņi jau ir ņēmuši vērā mūsu ieteikumus un ieviesuši normatīvajos aktos, tātad CF2 priekšlikums par vienkāršošanas priekšlikums jau ņem vērā diezgan daudz mūsu novērojumus un ieteikumus, un kopumā ir um, uh, liederīgi. Um, to visu atcerēties, domājot par to, kā uzlabot tālāk uh, sistēmu. Nu, par jautājumiem, tātad par šiem koridoriem, vai tie arī ir saistīti ar dalību valstīm, vai tām nav jāpiedalās? Nu, protams, ir. Nu, neviens eh, nelūdz dalību valstīm prasīt naudu Briselē, nu, un ja dalību valstis prasa, uh, Eh, tad ir eh, nu, jādalās arī ar nacionālo suverenitāti. Tātad nu, tāds provokatīvs jautājums, vai tas ir plāns vai politisks mērķis. Nu, ja tas ir plāns, tad tas ir jāievieš eh, līdz 30. gadam ir trīskārt jāpalielina pamatīkls. Lai gan ir nu, bažas, kā tik daudz mēs ne, nepadarīsim. Tāpēc šis plāns ir jāpārskata, lai tas būtu reāli izpildāms. Un arī komisijas rīcībā ir jābūt mehānismiem, kas varētu tikt galā ar šo uzdevumu. Tie ir svarīgākie jautājumi. Vai mums ir jābūt tā sauktai ķīniešu procedūrai? Nu, varbūt būtu jāuzlabo tā situācija, kāda mums ir tagad, jo uh, Daudzos gadījumos mēs varam bloķēt eh, procedūras, mēs varam eh, samazināt ātrumu. Un nu, šī viens pieturas aģentūra arī varētu vienkāršot eh, procesu. Es nezinu, vai bija 11 Uh, tūkstošu noteikumu agrāk, bet nu, tagad to ir un komisija to apstiprina komisija. Vai ERA nestrādā? Nu, es domāju, viņi strādā gan, bet uh, nepārāk ātri. Un nu, varbūt arī tāpēc, ka uh, šīs process prasa ilgu laiku vai viņi strādā. Ja viņi to dara, mēs esam runājuši ar viņiem, uzdevuši viņiem jautājumus tieši par to, ko viņi dara tagad. Eh, nu, virzība uz priekšu ir, bet tā ir diezgan ļoti lēna. Tā tad mēs ieteicām viņiem strādāt ātrāk. Par eh, Francijas ātrgaitas dzelzceļa tirgus atvēršanu es domāju, ka Francijā ir virzību uz priekšu pēc prezidenta vēlēšanām, tātad Makrona kungs cenšas eh, dažus jautājumus sakārtot. Un nu, viņa paša revīzijas eh, palāta arī ir norādījusi, ka ir eh, liels parāds, ar ko ir jātiek galā. Un tā ir daļa no visa procesa. Nu, mēs šo darbu padarīsim. Uh, bet eh, nu, pašlaik eh, mēs diezgan lēni virzāmies uz priekšu pie šī ātrgaitas dzelzceļa par eh, Austrijas ziņojumu. Palātas ziņojumu par Austriju, nu es to pat, es pat nezināju, ka tāds ir. Mēs sūtījām grupas uz Austriju, uz Vāciju, uz Itāliju, un eh, man ir atsauksmes eh, no grupām, tātad eh, no maniem padotajiem. Nu, metodoloģiski tas ir pareizi, ka es saņemu informācijas pirms no viņiem. Mums ir informācija, ka nu, Vācija nemēģina investēt šajā ziemeļo asī, kur atrodas tunelis bet eh, austrieši jau būvē eh, līnijas uz Itālijas pusi. Tātad, nu, te ir šis te koordinācijas trūkums, jeb, nu, nav saulaicīgas ieviešanas, un līdzīgi arī ir ar Portugāli. Portugāļi nebūvēs eh, šos dzelzceļus vismaz līdz revīzijas perioda beigām. Tas pats arī Basku pusē. Spānija ceļ šo dzelzceļu, bet Francijā nebūvē eh, šo savienojumu ar Bordo, kas būtu ātri gaitas dzelzceļš un tad Bordo savienojums ar Spāniju. Eh, nu, tādas ir grūtības ar šo sistēmu. Nu, par pakotni mēs jau runājām, eh, Spānijas dzelzceļa tīkls, vai mēs varam teikt kaut ko negatīvu? Nē, ceturtajā pielikumā ir teikts, ka Spānijā līdzfinansējums ir daudz lielāks nekā citās dalību valstīs, eh, jo eh, Spāņi ceļ pilnīgi jaunu tīklu. Nu, ja mēs apskatām uz uh, tāds rādītājs kā pasažieru kilometrs vai pasažieru kilometrs uz vienu iedzīvotāju. Tie ir diezgan zemi rādītāji, bet nu, sistēma ir jauna, tāpēc to nevar vēl salīdzināt par eh, izmaksām tur, kur nav savienojumu. Mums ir arī pētījums un 23. piezīmē mēs citējam pētījumu no 2015. gada, tātad TNT neizpildījuši, nepabeigšanas izmaksas. Nu, te ir ieteikme uz visu sistēmu, nu, jo vairāk ir šo trūkstošo posmu, jo eh, vairāk ir kavēšanās un tīkls ir neefektīvāks. Tas ir eh, svarīgākais jautājums. Nu, varbūt ir tīkla daļas, kas dalību valstī nav tik ekonomiski interesantas, bet ja būtu šie savienojumi, tad būtu tīkla efekts. Jā, ir interesants pētījums, kas ir minēts 23. parindē. Mēs arī skatījām vides aspektus, un tā ir 17. Eh, parinde. Ir vienošanās, ka eh, dzelzceļi ir eh, ekoloģiski daudz labāki. Nu, mēs te esam citējuši mm, daudz ko, nu mēģinām arī salīdzināt Parīzi, Briseli un Amsterdamu Eh, šīs līnijas, tātad par Parīzes, Briseles maršrutu mums dati ir, par nu, Briselu, Amsterdamu nav. Nu, dažas sistēmas daļas darbojas, citas nē. Nu, ko mēs gribētu teikt? Mēs ļoti daudz tērējam dažiem eh, maršrutiem. Otrakārt, mēs nesam vienmēr pārliecināti, ka ir pieņemts labs lēmums, ieviešana ļoti bieži ir neefektīva izmaksu ziņā, un tomēr būtu jāuzsver, tas ir pēdējais, ka ne tikai ir jābūt um, jādomā par uh, struktūru, bet arī par pakalpojumiem. Tā tad ir nu, pakalpojumi, kuru nav. Nu, Piemēram, Itālijā dažās, dažos maršrutos ir konkurence, kur ir labāki, eh, labākas cenas, vairāk eh, izvēles. Visās valstīs tā nav. Nu, paldies! Paldies! Noslēguma vārdiem došu vārdu <clears throat> Reiters kungam ir šunāks komisijas vārdā, es domāju. Viņam ir kas sakāms. Liels paldies priekšsēdētāji. Eriks kungs, Tunkungs, liels paldies, dāmas un kungi! Komisija augstu vērtē šodien ziņojumu un um, revizijas palātas rekomendācijas. Mēs pilnīgi atbalstām palātas mērķus nodrošināt, lai līdzekļi atbilstoši tiek tērēt. Taču ir, tāpat ir ļoti svarīgi izlasīt visu ziņojumu, nevis tikai tā nosaukumu. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka nepārprotami tiek veikta ilg, ilgtermiņa plānošana, ņemot vērā tā, kā rekomendēja to revizijas plāna. Eh, Plā, Palāta TNT regula paredz eh, visaptvarošu tīklu, kas tiks noslēgts 2030. un 2050. gadā. Otkārt, tika izveidota ar pilnīgi jaunu pārvaldību, pateicoties šim tiešību aktiem. Uh, un to stingri atbalstīja, cieši atbalstīja Eiropas parlaments. Ir paredzēti tagad galvenie koridori, kas koordinē galveno līniju. Eiropas koordinātori atvieglos īstenošanu ciešā sadarbībā ar Eiropas uh, eh, finansējumu instrumentu Connecting Europe Facility. Lietas vienmēr var uzlabot, un komisija jau strādā pie tā, lai identificētu atbilstošu pasākums, lai izpildītu palātas um, rekomendācijas, un tika arī uzsvērts Smart TNT priekšlikums. Tas uh, pātrinās ČNČ un uh, tīkla noslēgšanu. Komisija jau gatavo, ir sagatavojis jau divus priekšlikumus un gatavo tālāk. Tā mēs ievērojam revizijas palātas priekšlikumus. Atbildēšu jautājumu mēs uzskatām, ka uh, var trīskāršot atgaitas vilcienu ātrumu, taču tas prasīs laiku, ja salīdzinātu, kas noticis no 2018. gada līdz tagadiem, lai gan kas ir izveid, paveicams līdz 2030 gadam, tad sapratīsiet, ka tas ir realistisks mērķis un, protams, parlamentam, uh, iesaistītām pusēm, kas jau būs jāstrādā <clears throat> cieši kopīgi nevis eh, jāpanāk eh, pār par 300 eh, km stundā ātrumā. Ar 200, pār par 200 km, 200 plus arī ir labi. Piemēram, ir Polijas ārgaitas vilciens 250 km ātrumā, arī Rail Baltica, un arī citās valstīs ir ārgaitas vilcieni. Par, paraugieties atgaidas vilcienu līniju starp Vīni un Līncu. Mēs arī cieši sadarbojamies ar, sadarbojamies ar uh, ceturto mm, dzelzceļa pakotni, lai atteiktos no šiem 11 tūkstošiem noteikumu. Un mēs ceram, ka šī, šis vecais laikmets paliks aiz muguras. Līdz 2030 gadam vairs nebūs tās dažādības. Tad vēl daži komentāri izskanēs par specifiskiem pārobežu projektiem. Jūs uzsvērāt, cik efektīvs ir tīkls starp Parīzi, Briseli, Amsterdamu, Londonu un Ķelni. Un tas ir labs piemēr, piemērs, kā ir notikusi pārobežu sadarbības atgaidas dzelzceļa tīklu jomā. Arvien ir visgrūtāk īstenot eh, šādus eh, Uh, lielus projekts. Brenners līdz 2026. gadam tiks pabeigts, un pieejas ceļi arī pamazām tiek uh, izbūvēti un ir izmantojami. Un uh, savienojumi pāri Alpu kalniem ir vajadzīgs šāds pamatunelis. Arī attiecībā uz Portugāles un Spānijas vai Spānijas un Francijas uh, savienojumi cieši sadarbojamies ar trijām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka izbūve notiek ne tikai no vienas puses, bet arī no otras. Un esam pārliecināti par to, ka izveidot instrumenti būs efektīvi, bet ļoti augstu vērtējam Eiropas revīzijas planātas rekomendā, palātas rekomendācijas un ceram, ka sadarbībā ar parlamentu un um, padomi SEF2 priekšlikumi uh, nesīs augļus. Lielas paldies! Merci beaucoup. Lielas paldies, Eters kungs. Paldies arī revīzijas palātai. Uh, no. Jūs vēlaties eh, no, teikt noslēguma vārdus? Nē. Um, Priekšsēdētāji, es ļoti augstu vērtēju Vauters kunga optimismu, bet, nu, nesmu um, patiešām sajūsmā par eh, Vācijas veikumu, sevišķi Bavāriju. Tur um, tuneļa, pie tuneļa ieejas vispār nekas nenotiek. Austrijas un Itālijas pusē norisinās eh, būvdarbi, bet no Rozenhaimā viss ir daudz uh, pasīvāk. Jā, redzējām tādas skaistas fotogrāfijas ar vīriem uh, oranžos kombenzonos, nu gandrīz kā Kubā, kaut kur Kubā cietumā, bet Rozenhaimā nenotiek nekas. Būtu patiešām uh, ļoti jauki, ja Reuters kungs varētu par to kaut ko vairāk pastāstīt. No, no, žarēt, debat, parce que... Šīs debatas slēdzam, saka priekšstādātājs, jo nu jau ir e, īstais brīdis. Nu, jūs rīcībā jau, jau bija daudz vairāk laikā, ne, laika nekā bija paredzēts. Ir problēmas vairākās jomās, bet šeit tas ir visuzskatāmāk redzams, jo tas ir vislielākais e, izbūves projekts, kas nav pabeigts. Svarīgi ir debates. Uh, īstenot, tā, ņemot vērā uh, jūtīgos jautājumus pārobežu projektos. Un tad domājam, ka revīzijas palāts sniegs mums savu atzinumu vēl vēlāk. Jā, viss vēlas uh, virzīties priekš milzīgā ātrumā, bet, nu, jāņem vērā arī grūtības. Paldies, paldies, Herisku.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 C'est à vous que je laisse la parole. Dod vārdu jums. Un pēc tam uzklausīsim mūsu kolēģu sakāmu lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh... Paldies, priekšsēdētāji, kad devāt mums iespēju pastāstīt par stāvokli, kā ar dažādajiem SEF priekšlikumiem Nākošo slaidu lūdzu parādīt, sakrunātājs. Ļoti labi. U otrā uzaicinājuma sapludinājuma termiņš ir noslēdzies. Pastāstīšu par 2018. gada līdz 24. oktobrim uh, noritošo konkursu un arī pastāstīšu par mm, plānojumu 2019. gada konkursiem un tad noslēgsim ar budžeta īstenošanu CEF transportam. Tātad pastāstīšu, kas ir domāts ar blending, kā tas darbojas. Tātad tiek sniegts finansējums tād, kad ir atlasīti labumu guvēji, kad ir parakstīts uh, Uh, līgums, tad viņa rīcībā ir 12 mēneši, lai noslēgtu financial clause, finanšu klauzulu. Labums ir tāds, ka viņi ir droši, ka viņi saņems uh, finansējumu, un līdz ar to viņi var sākt sarunas ar finanšu institūcijām, kas ir vi, viņu tūmā. Un tad jau viņi panāk finanšu dokumentu 12 mēnešu laikā, tad aģentūra sniedz viņiem iepriekšējo finansējumu, priekšfinansējumu. Un mums bija iespēja pastāstīt par uh, rezultātiem. Pirmajam termijam 39 eh, projekti tika atbalstīti pār par miljardu eiro apjomā. Visi līgumi tad tika parakstīti un jau lielākā daļa projektu ir panākuši šo finanšu dokumentu parakstīšanu. Runājot par otro fāzi, Tā ir daļa no otrā mobilitātes pakotne, eh, otrā mobilitātes pakotnes daļa, jo tajā ir iekļauts rīcības plāns attiecībā uz alternatīvo degvielu. Un ātrākais risinājums, kā sniegt finansējumu, ir attiecināt uh, eh, coal blending, piešķirot 350 miljārdu eiro uh, inovāciju un alternatīvo degvielu aspektam. Un tāpat arī tas attiec uz uh, klasiskiem projektiem. Kā parasti, uh, pieprasījumi bija daudz vairāk nekā iespēja finansēt pār par vienu miljardu uh, atbilstošu pieprasījumu bija iesniegt. Un tad šis skaits tika samazināts uz 600 miljoniem. Uh, un tik pie šis 350 miljārdu eiro budžets mums ir paredzēta zinām elastība, tad uh, samazināt līdz 20%. Līdz ar to 4,8 miljonu eiro varējām sniegt uh, finansējumu projektam. Tas tātad kopsumā ir 1,8 miljārda eiro investīcijas. Tad kāda bija mūsu pieeja atlasot šos projektus? Kā jau es norādīju, pamat mērķis šim otrajam posmam konkursā bija sniegt atbalstu alternatīvajos degvielas plāniem projektiem. Tā, tā bija mūsu tā vadlīnija, atlasot projekts. 35 atlasīto projektu laikā uh, vidū 25 atbilst šīm prasībām, 23 projekti inovācijas jomā, taču vēlējamies šo pašu principu pielāgot arī citām nozarēm, piemēram, divi projekti uh, jūras automaģistrāļu jomā, un tie arī nodarbojas ar alternatīvo degvielu, jo ir iekļauta dimensija LNG, CNG, uh, sašķirinātā dabasgāze, un noslēgti arī projekti attiecībā uz LNG. Tad portfelī projekts attiecībā uz de alternatīvo degvielu, tas, un tad vēl ir klasiskāks projekts, kas atbilst tiem projektiem, kas bija daļa no pirmā posma blending ietvaros. Varbūt labākais veids, kā atainot šo pieredzi, ir pastāstot par konkrētiem projektiem. Visu projektu apraksts ir pieejams eh, brošūrā, kas šeit ir izplatīta un arī tiešsaistē pieejama, tā ir publiski pieejama informācija. Pirmais piemērs - projekts elektriskās un dabas gāzes un saš, saspīz, sašķirnās dabas gāzes um, jomā. Uh, tiek kombinētas divas pieejamas. Tātad uzlādēšanas stacijas te ir arī elektriskās uh, īpašīs veiktspējīgas uh, uzlādēšanas vietas un arī E au, autobusu izmantošana četros un četru koridoru izmantošana. Tas ir interesants projekts, jo te netiek tiek uh, izmantots tikai viens risinājums, bet vispār kopīga pieeja alternatīvo degvielu jautājumā. Tātad šis projekts attiec uz četrām dalībvalstīm un 12 mm, miljonu eiro tika piešķirt. Otrs piemērs - projekts, kas attiec uz sašķirtināto dabas gāzi jūras um, jūrniecības sektora. Mums ir daudz projektu šajā jomā, jo sašķirtinātās dabas gāzes izmantošana. Uh, um, īsā, mm, īsas, īsa attāluma un lielāka attāluma um, braucieniem pa jūru ir uh, ievērojami iespēja atteikties no piesārņojuma. Un Veronā ir paredzēta paredzētā, Žironā uh, paredzētā uh, sašķirnās gāzes eh, stacija var sniegt eh, atbalstu arī zemes transportam, ne tikai kuģiem. Tātad šis projekts eh, bija 11 miljonu eiro apjomā. Tad vēl ir projekti um, ūdeņraža jomā. Tad, tad bija daudz pirmajā konkursu fāzē, tagad vēl arī parādās. Te ir runa par ūdeņraža izmantošanu ne pilsētas kontekstā. Tur ir uh, lādēšanas um, stacijas un tiek izmantot arī autobus, kas darbojas ar ūdeņradi. Te ir ievērojams investīcijas veiktas gandrīz 40 miljonu eiro, un kopīgās investīcijas bija gandrīz uh, pusmiljārds eiro. Vēl viens piemērs. Šoreiz tas attiecas uz lielas, uh, lielā attālumā kravas pārvadājumiem. Tiek izmantot tiek sašķirtinātā dabas gāze. Uh, Šis projekts ir ļoti novatoris taiziņā, kā tas piedāvā ne tikai LNG stāciju izmantošanu, kur ir arī bio-LNG, bio-sašķirinātā dabasgāze, bet pie tā piedāvāts arī nomas variants uh, kravas automobīļu izmantotājiem, tātad uh, vadītājiem. Tātad uh, tiek novērsti šēršļi kas neļauj šādu transportu izmantot. Tātad izmaksas ir mazākas. Tiek eh, šādā veidā pārvarēts tie šķēršļi un izmantotāji kravas automobīlī nomā un līdz ar to viņi var arī izmantot eh, šīs uzpildes eh, stacijas. Šis um, projekts iesaista daudzas dalībās, vesels sešas, un tur darbojas arī um, automaģistrāļu transporta operatori. 25 miljoni uh, no SEF un nu, kopīgās investīcijas 127 miljoni apjomā. Runājot par mūsu Cezara konkursu, tur arī bija uh, termiņš. Te pašā laikā bijām paredzējuši tādu provizorisku budžetu 621 miljonus eiro. Arī te bija plašs pieprasījums un konkursa beigās saglabājām priekšlikumus par to budžetu, kas mums bija noteikts. Un šajā gadījumā pamatveistījums ir tāds, ka mēs par prioritāriem izvirzījām projektus, kas attiec uz Cezāru Deployment Manager, tātad projektu, kuru mērķis ir tieši izmantot Cezāru. Dažos vārdos pastāstīšu par mūsu 2018. gada konkursu. Kā jau jūs zināt, pat labā norisinās konkurss. Tas ir daudz gadu konkurss, kas sākās šogad. Uh, Finansējums ir 450 miljonu eiro. Mm, kandidātu pieteikšanās termiņš ir 24. oktobrs, un šis konkurss tika saskaņots ar trešās mobilitātes pakotnes um, prezentāciju, un tematika ir digitalizācija, ceļu drošība un daudz uh, multimodalitāti daudzie transporta veidi. Mēs esam sinhronizējuši šī konkursa norisi ar to konkursu, kas attiec, kas ir saukts CEF Telekom kiberdrošība, jo digitalizācija kiberdrošības jomā un transporta jomā, protams, ir saistīta, saistīts lietas, un līdz ar to ceram piesaistīt transporta jomas operators izstrādāt uh, priekšlikums SEF telekom, tāpat mm, kiberdrošības jomā. Mēs te tagad um, nonākam pie mūsu pēdējā konkursa. Tas attiec uz 2019. gadu. Kā jau jūs zināt, Pieņemot pašreizējo sefa regulu, Eiropas parlaments bija lūdzis, vēlējās, lai daļa budžeta tiktu atvēlēta projektiem globālajā tīklā, īpaši attiecībā uz pārobežu sadaļu globālajā tīklā. Pat uh, zināms procents ir atstās tieši atvēlēt šādam investīcijām. 2019. gada konkursā ņemam vērā šos elementus. Tas ir neliels uh, budžets, uh, nauda, kas palikusi pāri pat lama. Ir divas komponentes. Viena attiecībā uz pārobežu sekts, uh, pārobežu posmu globālajā tīklā. Te mēs īpaši runājam par ostām. Un tas uh, tad sniedz iespēju tām valstīm, kam nav sauszemes uh, posma, uh, Eh, izmanto tomēr finansējumu attiecībā uz jūras posmu. Un otrā dimensija, kas ir vēl mazāk budžeta jomā, taču tomēr nozīmīgi, tas attiecas uz eh, troksni no ceļa. 35 mm, eh, miljonu apjomā ir finansējums. Un šajā gadījumā doma ir finansēt darbības, kas notiek no 2019. līdz 2022. gadam, lai pēc iespējas vairāk varētu veikt, eh, īstenot tādus kravas pārvadām koridorus, kas ir mazāk trokšņēni. Un runājot par pārvaldību, komentārs ir tāds, ka pirmo reizi mēs izmantojam vienību ieguldījuma Um, metode. Tas ir liels labums labumguvējiem. Viņiem nav jāpaskaidro katra izdevuma, vienkārši viņiem ir jānorāda, cik ir viņu transporta vienība un tad jāpareizina mm, izdevumi ar vienību skaitu un izmaksas jau tiek iepriekš aprēķināts un tad šis process ir daudz vienkāršāks labumguvējiem. guvējiem. Un šādu pieeju mēs arī esam paredzējuši izmantot citās nozareis. Līdz ar to varam runāt par budžeta um, izmantošanu SEF transportam. Tātad budžets ir tāds visu, ko es uh, minēju 2018. 2019. gada konkursu budžets tika atvēlēts dažādām darba programmām, un 95% no šī budžeta jau ir uh, pārstrādāts uh, uh, finansējuma dokumentos. Tātad 95% no budžeta, budžeta jau ir šādi atvēlēts, paredzēts. Un kā jūs zināt, Mēs izmantojam ikgada maksājums, annual installments angliski. Tātad mm, nav jāizmaksā visa summa uzreiz, jo tas notiek pakāpenis, ņemot vērā panākto progresu. Un tāds pat laban 45% saistības jau ir izmaksāts. Uh, un 20% tad ir galīgie maksājumi no mūsu kopīgā piešķīruma. Un līdz ar to secinājums ir tāds, ka, protams, mums būs iespēja, kā jau to minēju, organizēt vēl citus konkursus šī perioda ietvaros, taču nākotnē gaidījumie konkursi tiks finansēti no pārprogrammēšanas budžeta mm, ar tā domu kā use it or lose it, izmantojiet to vai arī to zaudēsiet. Tā tad varbūt arī vēl konkurss 2020. gadā lai uzlabotu sev piešķīrumu izmantošanu. Paldies! Paldies! Tagad vārds mūsu deputātiem. Vandenkamp, kungs, lūdzu. Voorzitter, is het mogelijk dat wij nog even... Priekšsēdētāji. Vai mēs varētu vēl redzēt 2018. gada tabulu? Es īsti nesapratu, vai tur kādu projektu tur vēl ir iekļauti. Lūdzu, vēl uz tālāk uz leju. Deze, jā. Tas būs īstais. Paldies. Maar mijn vraag is, um, ik begrijp es sapratu, tas ir pirmais jautājums. Mēs runājam tikai par digitalizāciju, ceļu drošību un multimodalitāti. Citi projekti nav pieminēti. Tas ir pirmais jautājums. Un kurā brīdī sākas use it or lose it principu izmantošana? Jā, tas ir pareizais uh, slaids. Ja pareizi saprotu, tikai 20% no CEF transporta ir apmaksāta šajā DFS. Un kad tad mēs izmantosim principu use it or lose it 20. gadā, 29. vai tas ir atkarīgs no projektiem? Kad tad tas stāsies spēkā? Priekšsēdētāji vēl viens jautājums. Es saprotu, ka ir 350 miljoni eiro un 1 miljards eiro, ko var izmantot šajā uh, sapludināšanas instrumentā. Vai ir bijis arī tāds normāls konkurss, ja tā varētu teikt, 2018. gadā attiecībā uz SEF, vai esmu to vienkārši palaidis garām? Tas ir mans trešais jautājums. Paldies! En bedankt voor de presentatie. Un, protams, paldies par šo prezentāciju. Alēls Senders kundze, lūdzu. Sí, um, para entender mejor algunos de los proyectos que... Paldies. Lai labāk saprastu šos pieminētos projektus. Te tiek pieminēti koridori. Jā, un izstāsta, ka viss tur ir pārsvarā balstīts uz uh, Ziemeļjūras provinci. Varbūt vajadzētu arī pieminēt, ka tas attiecas, piemēram, uz uh, šiem koridoriem. Ja, ja mēs runājam par Rīgu vai Kopenhāgenu, nu tur uh, šī vidusjūras dimensija katrā ziņā nav atrodama. Man likās, vai cik labi kaut kas arī ir atvēlēts vidusjūras reģionam, bet nē, par agru sapriecājos. Es gribētu arī daudz ko labāk saprast. Mēs runājam par autobusiem, par smagajām automašīnām. Un ko īsti nozīmē šie projekti? Kas tur tiek finansēts? Vai mēs finansēsim autobusus, smagās mašīnas, kaut ko tādu? Nu, tādu paskaidrojumu es te rasu attiecībā uz citiem projektiem. Gribētu, lai jūs man to paskaidrot detalizētāk. jo atsevišķos gadījumos man rodas iespējas, ka ieguvumi netiek pietiekami labi izprasti, nu vai tad tiek nopirkts uh, vesels. Tiek nopirkts vesels uh, autobusu parks, uh, lai autobusu varētu braukāt pa pilsētu. Mēs taču runājam arī par piesārņojuma jautājumu atrisināšanu pilsētās pēc iespējas ātrāk. Paldies tagad Delmontas kundze. Jā, es arī te eh, pašķirstīju šo eh, priekšlikumu, bet tur ir arī daudz projektu Spānijā pieminēti. Atbild no zāles, bet mikrofons, diemžēl, runātājiem vai runātājai nav ieslēgts. Jā, bet te ir Barcelona, Barcelona, vairākas reizes pieminēta, saka Rikēja kungs. Nu, nav tā, ka vidusjūras reģions būtu pamests novērtā. Nu, varbūt, ka mēs abi neskatāmies vienā un tā pašā lapusē. Labi, nu, došu jums vārdu atbildēm, un tad uh, citi kolēģi varēs uzstāties. Paldies par šiem jautājumiem. Ja mēs runājam par 2018. gadu, tad, kad uh, budžets jau bija izmantots, mēs uzsākām konkursu. Mēs nevarējām to uzsākt pirms tam. Un tad mēs domājam, nu, pievērsīsimies konkrēti jautājumam pa jautājumu. Te, piemēram, ir digitalizācija, ceļu drošība un multimodāla transporta veidi. Nebija tāda vispārīga pieeja izvēlēta. Use it or lose it princips. Tas uh, neies, nestājas spēkā um, attiecībā uz visiem projektiem vienlaicīgi. Ir vienošanās par grantiem un ir tādi projekti, kas beidzās, uh, beidzas šogad, uh, šī gada decembrī. Bet mēs uh, citiem projektiem arī uh, piešķīrām pagarinājumu. Uh, jo varējām jau rēķināties ar uh, kavēšanos. Bet uh, ir savukārt tādi projekti, kas vispār nav uzsākti, un pat ja mēs uh, pagarinātu datumu, nu tad mēs nevaram neko vairs darīt lietas labā, jo viņi ir savu iespēju palaiduši garām, un tādēļ nekādas atkāpes nestājas spēkā. Un tad šo grantu var izmantot nākamajos konkursos lai uzsāktu konkursu, ir jābūt arī kritiskai maska, masai. Mēs šo procesu esam organizējuši pa vairākiem etapiem. Visas vienošanās par grantiem, kas beigsies līdz nākamā gada pavasarim, mums vajadzēja pieņemt lēmumu, vai mēs pagarinam, vai beidzam konkrētas programmas. Uh, Un ir arī, teiksim, citas vienošanās, eh, kuru termiņš izticēs 2020. vai 2021. gadā un 19. gada sākumā līdz ar to mēs uh, šīs grantu vienošanās grozīsim. Ja mēs to izdarām saulaicīgi, tad līdzekļus ir iespējams atgūt vēlākais 19. gada beigās un var uh, uzsākt konkursu, kas būs produktīvs, jo ja mēs saņemam atpakaļ līdzekļus uh, un mm, atkal uzsākam pieteikšanos programmai, izsludinām pieteikšanos programmai, tas patiešām ir liels ieguvums. Ja mēs vēlamies, lai šo līdzekļu atgūšana būtu produktīva, mēs nevaram programmas uzsākt pārāk vēlu. Varbūt, ka 2020. gads ir atbilstošs. Tas ir arī vēlākais, kad ir iespējams to izdarīt. Un tad 19. gadā vienošanās par grāntu piešķīrumu ir jāgroza. Ja runājam par šiem mobilajiem uh, mobilajām struktūrām un materiālu, autobusiem, autoparkiem un tā tālāk. Mēs to ilgtermiņā nefinansējam. Protams, ir daudz projektu, kuros ir iekļauti autoparki, autobusi un tā tālāk, bet mēs finansējam, piemēram, eh, tādu autobusu iegādi vai, teiksim, eh, Mēs finansējam atšķirību, to papildu summu, kas ir jāsamaksā, lai, piemēram, ar benzīnu darbināma busa vietā nopirktu autobusu, ko var uh, darbināt ar sašķidrināt dabas gāzi. Atkal balsis no zāles. 20% no uh, summas, no cenas atšķirības, vairumā gadījumu saka runātājs. Bet tas ir tas tā notiek eh, atsevišķos gadījumos, jo pārsvarā mēs tomēr finansējam infrastruktūru, bet mēs arī materiāli iegādi daļēji finansējam, lai varētu atbalstīt vidē draudzīgāku transportu. Man ir jāpiezīmē, ka esam noteikuši arī līdzfinansējumu augstšējo robežu. Mēs apkopojam informāciju par situāciju tirgū, Un tādēļ esam noteikuši šos maksimālos līdzfinansējumu griestus. Paldies! Bim Fandekāmpa kungs lūdzu priekšsēdētāji. Man ir vēl divi jautājumi. Jā, es domāju, ka mēs arī nesam iekavējuši. Pirmais jautājums. Jūs uh, mūs iepazīstinājāt ar šiem sapludināšanas cipariem - 1 miljards un tad 350 miljoni un arī šis uh, reizinātājs. Ko Eiropas centrālā banka šeit dara? Vai pārējo finansējumu piešķir ECB vai kaut kādas dalību valstu bankas? Tas bija pirmais jautājums. Otrs. Nīderlandē Mēs avīzē pirms divām nedēļām varējām lasīt. Es atvainojos, vaicā runātājs. Vai nē, tā nav Eiropas centrālā banka priekšsēdētājs izrunā, runā, izlabo runātāju. Tā bija EIB investīcija banka. Es atvainojos, man tā iztūkoja, saka runātājs. Tā tad bija lasāms uh, Holandes presē, ka vairāk par 300 miljoniem eiro no DFS netiek izmantots. Pārsvarā šeit ir uh, noslinkojušas kohēzijas valstis. Vai tas ir arī savienojums ar CEF, vai tam galīgi nav nekāda sakara ar to? Paldies! Uh, Lūdzu, atbildiet! Paldies! Ja runājam par budžetu. Pagājušā gada bija šis pēdējais piedāvājums par sāpludināšanu, par blendingu. Viens miljārds tika arī parakstīta vienošanās par grantiem. Tad, kad tika izstrādāta otrā mobilitātes pakotne, mēs vēlējāmies, lai tā, protams, tiktu finansēta. Visvienkāršāk to bija izdarīt. Uh, šo piedāvājumu par blendingu papildināt un joprojām paturēt atvērtu. Kopējais budžets bija uh, miljards 400 miljonu. Mēs nedaudz uh, sākotnējās robežas pārsniedzām. Kuras ir finanšu institūcijas, kas piedalās projektos? Uh, Nav nekādu lielu ierobežojumu. Jā, Eiropas investīcija banka ir mūsu partneri vairāku projektu finansēšanā, arī ar EFSI instrumentu, bet vairums in programmu tomēr netiek īstenotas pateicoties EIB atbalstam, bet gan dalību valstu bankām, gan uh, šīm uh, reģionālās attīstības bankām, pateicoties mēs finansējam projekts, gan arī dažos gadījumos pateicoties komercbankām. Paldies! Otrs jautājums saka Vandei Kampa kungs no zāles. Tas nav saistīts ar Safe Connecting Europe instrumentu, jo līdzekļi viss tiek asignēti un izmantot nav neizmantot līdzekļi. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Paldies, ka šeit ieradāties. Mēs esam beiguši darbu par stundu ātrāk. Paldies! Un eh, paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs, kas eh, tagad izņēmuma kārtā var arī darbu beigt ātrāk. Paldies! 7. novembrī nākamā sēde. Vai septītajā pārvaicā Vandekāmpa kungs? Un tad priekšsēdētāji būs atpakaļ? They don't like that.